Pablo ready. Okay, KKK, we ready? If you could. Godātie kolēģi, varbūt sāksim lūdzu ieņemiet vietas. Please. Thank you very much. Um, Liels paldies. Gribētu lūgt jūs apstiprināt šīs dienas darba kārtību. Neredz, ka kāds iebilst ļoti labi. Nu tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Tālāk apstiprināsim protokolu sanāksmēm, kas norisinājās 9. janvārī, divas sanāksmes 13. janvārī, 16. 22. 23. janvārī un arī divas sanāksmes 27. janvārī. Šis eh, sanāksmes protokoli ir jums pieejams, ja saprotu, ka iebildumi nav, tad tos uzskatīsim par apstiprinātiem. Pavisam īsts paziņojums no manas puses. Pārējos paziņojums izstāstīšu rīt pirms balsošanas. Ekon Libe balsojums notiks rīt no rīta. Ko tā tie deputāti grib jums atminēt, ka um, balsojums par pārvietojumiem notiks pulkstens deviņos Libe komitejas sanāksmē. Tas ir PHS 3C050 zālē. Un tad pēc tam deputātiem jāatgriež šajā telpā A5G3, kur ekon darba sesija sāksies tūlīt pat pēc tam. Tātad jūs pievienosieties vispirms Lība komitejā balsojumam un pēc tam šeit. Jo tas ir viens no šiem kopējiem pasākumiem. Un kā jau deputāti jūs zina, tad savukārt balsojums par ne nelegālo līdzekļu atmazgāšanas ziņojumu arī notiks rīt pēc tam, kad mēs izpētījām daudz un dažādas iespējas, nolēmām šo balsojumu noturēt tomēr nākamnedēļ, Tas bija paredzēts rīt 20. februārī 12.30. Saprotu, ka tas nav tas ideālākais laiks visiem, bet, diemžēl, nekādu alternatīvu rast mēs nevarējām februāra laikā. Nu tā tad ne, nelegālo līdzekļu at, legalizēšana nenotiks, netiks kā pro, dokuments ba, nodots balšanai nevis rīt, bet gan nākamdēļ 20. februārī. Atvainojiet, ja esat ieradušies šeit tieši tāpēc. Nu, tagad pāriesim tālāk pie 4. un 5. darba kārtības punkta, un es gribētu ierosināt tos skatīt kopā, jo te redzam, ka šie abi temati sastarpēji saistīti pirmām kārtām, nu, redzat, eh, maksājuma pakalpojumu un tad starpbanku komisijas maksas. Nu, kādēļ gan mums vajadzētu to visu skatīt pa diviem lāgiem? Došu vispirms vārdu katram no referent, referentiem, pēc tam ēnu referentiem. Nu, un cerams, tas viss saspēlēsies kopā tādā kopainā. Nu, kurš tad te bija pirmais? Ļaujiet nu man uzmeklēt to. Jā, vispirms maksājam pakalpojumu iekšējā tirgu. Un referents ir Diogo Fejo. Lūdzu, Diogo, došu jums vārdu. Muito obrigado. Liels paldies priekšādātāji. Iesākumā gribēju paskaidrot, kādā veidā tad mēs īstenojām darbu. Īstenojot sadarbību ar dažādiem ēnu referentiem, esam izstrādājuši virkni kompromisa grozījumu. Mums ir izdevies to visu izdarīt ļoti efektīvā veidā, strauji. Tas, protams, nebūtu vienmēr nav vienkārši. Un pirmais, ko gribētu teikt, ir, nu, lūk, esmu tāds optimismu pilns par to, ka mums izdosies ievērot noteikto laika grafiku darbam. Nu, respektīvi, nobalsot komitejā februārī, nobalsot plenārsēdē savukārt aprīlī. Otrām kārtām gribu uzsvērt, ka šāda veida efektīva darbība ir bijusi iespējama tāpēc, ka starp politiskajām grupām jau ir bijusi tāda pra, plaša vienotība par to, ka ir jāaizsargā patērētāji. Tas bija tas pamatprincips mūsu darba atspēriena akmens, es pat teiktu. Esam strādājuši ar mērķi vienkāršot direktīvas tekstu pēc iespējas lielākā mērā. Tā, lai, nu, mums nav atkal šī direktīva pavisam drīz kaut kad jāpārskata un jāmodificē, kā jau vairāk kārt esmu teicis. Mūsu mērķis vienmēr ir bijis iekļaut šeit arī jaunus elementus, tātad šajā maksājumu pakalpojumu direktīvā, pārējot no PHS 1 uz PHS 2. Es atvainojos, PS 2 D, tātad pa, maksājuma pakalpojumu direktīvas. Nu, ko tad tas viss nozīmē? Nu, tātad mēs šeit atjauninām, atsvaidzinām informāciju, kas iekļaut, aktualizējam to. Un cenšamies arī tā pozitīvi raugot, raudzīties uz TPP. Tas ir tāds jauns izaicinājums. Nu, viena lieta, lūk, ir transakcija drošības jautājums. Nu, pārliecināties, ka nenotiek krāpšana ar transakcijām un tam līdzīgi. Tāpat nepieciešams šeit iestrādāt virkni principu arī attiecībā uz datu aizsardzību, šajā gadījumā uz banku datu aizsardzību. To esam darījuši, esam cieši sastrādājušies ar Eiropas komisiju un noslēgumā, nu, gribu tiešām paust mm, cerību, ka šis darbs ies arī turpmāk tikpat strauji uz priekšu Un gribu teikt paldies visiem mēnu referentiem par viņu sadarbību un palīdzību, un paldies arī Eiropas komisijai par ieguldījumu. Jūs tiešām visi esat bijuši ļoti svarīgi manā kopējā darbā. Lielas paldies turpin priekšsādātāji. Nu tad došu tālāk vārdu spē, mm, referentam, kas strādās pie starpbanku komisijas maksām. Pablo, jums vārds un pēc tam došu vārdu ēnu referentiem. Paldies. Un es gribētu sākt punktā, kurus uzstāšanos beidza kolēģis Diego Feju. Iesākumā gribu pateikties ēdreferentiem, tāpat arī komisija asistentiem pār ciešo sadarbību, kas mums bija gan ar, gan ar Diego, gan atsevišķi un ņemot vērā ļoti ambiciozo eh, darba kalendāru, kāds mums bija. Kā jūs zināsit? Eh, Manā ziņojumā mēģinājām noteikt četras prioritātes, kuras ir pirmkārt caurskatāmība, e, iekšējā tirgus stiprināšana, lai uzņēmumi turpinātu inovēt nozari, kas ir prioritāra ekonomikai, un, visbeidzot, patērētāja aizsardzība. Ir tiesa, ka šīs prioritātes nevienmēr ir vienkārši līdzsvarojamas un pat atsevišķos gadījumos ir pretrunīgas intereses. Bet uh, ir runa par to, ka vajadzētu maksimāli līdzsvarot, cik vien ir iespējams šīs četras prioritātes. Atsevišķi avoti kritizē to, ka uh, maksājumu līmeņu samazināšana palielinās citas izmaksas, kas ir saistāmas ar kredītkartēm var gadīties, ka tā būs, to nekas neizslēdz, bet ja šis sliktākais scenijā, scenārijs notiek, tad e, caurskatāmība tomēr būs realitāte, jo nedomāju, ka kāds e, lietotājs, kredītkartes lietotājs zinās, ko viņš maksā ikvienā no elementiem. Bet atgriežoties tagad pie grozījumiem, es gribētu komentēt grozījumus un kritiskos punktus ziņojumā, kur esmu referents. Vispirms pants, kas attiecas uz pielietošanu. Kā jūs zināt, komisija slēdz trīs pusējās sistēmas no preferenciālās sistēmas lietošanas eh, septītā panta izpratnē, kas attiecas uz maksājumu kārtu nodalījumu no apstrādātājām struktūrām. Mēs šo jautājumu diskutējām ar ēnu referentiem, bet eh, būtiskākais jautājums ir jautājums par maksājumu Eh, par starpbanku komisijas maksājumiem, kas ir visarežģītākais šeit. Ati, par otro pāntu runājot, gribētu paust gandarījumu par kompromisu, kas ir panākts ar ēnu referentiem attiecībā uz komisijas piedāvātajām definīcijām, lai daudz konkrētāk varētu skaidrot, kas ir kredīta operācija un debeta operācija. Attiecībā uz um, Eh, līmeņiem un 3. 4. panta pielietojumu. Kredīta operācijās eh, starpbank komisijas eh, komisija būtu 0,3. tomēr tas attiecās pagaidām uz debīta operācijām un ir jāmeklē risinājums, kas ir piemērotāks un kas uh, radītu lielāku konsensu. Tāpat gribu pasvītrot, ka mēs gribētu saņemt precīzāku informāciju par to, kā uh, ietekme šiem komisiju maksājumiem būtu atsevišķās valstīs Zinu, ka komisija jau ir ziņojumu šajā sakarā sagatavojusi, un priekšsēdētāji varētu dot vārdu komisijai, lai tā mūs informētu labāk attiecībā uz šo jautājumu. Tālāk attiecībā uz otro pantu, uz astoto pantu. Original de la comisión puede originar efecto. Domāju, ka. Eh, Komisijas priekšlīkums sākotnēji bija vēl eh, pretējs vēlamajam. Nosacījums, kā lietotājam būtu iepriekš noteikts maksājuma līdzeklis katru reizi, kad ir jāveic maksājums, manuprāt, tas varētu radīt eh, nopietna saržģījuma maksājuma brīdī un attiecīgi palielināt eh, gaidīšanas laiku. Tāpēc es gribētu kaut kādā veidā panākt kompromisu par to, lai varētu paredzēt iespēju iepriekš izvēlēties no lietotāju puses kādu no atsevišķām um, iespējām un nebūtu nepieciešams katru reizi lietotājam izvēlēties to rīku, ar ko tas vēlas e, maksāt. Domāju, ka tas būtu loģiski, bet eh, šādi iespēja paredzēt, bet arī paredzēt to, ka uh, lietotājs varētu iepriekš izvēlēties sistēmu, kurā vēlas maksāt, un tām nebūtu izvēle jāizdara katru reizi, kad tas grib veikt maksājumu. Par desmito pantu runājot par visu karšu pieņemšanu, jeb tā saucamo vienas kartes noteikumu. Un šeit es runāju kā patērētājs, domāju, ka svarīgi ir radīt drošību karšu lietotājiem, tad, ka tiek garantēts, ka viņa karte tiek pieņemta kādā tirzniecības uzņēmumā. Ja komersantam ir iespēja noraidīt noteiktu veidu kredītkartes, tad ir skaidrs, ka tas radītu zināmu nedrošību un patērētājiem. Uh, iespējams varētu e, patērētājiem saskaroties ar um, bailēm, ka viņa kārte var tikt e, noraidīta, būtu jāsaskars ar B opciju, maksāt skaidrā naudā, un tas atkal radītu tās briesmas, ka mēs uh, Eh, nepanākam vēlamo rezultātu. Rezultāts kompromiss, ko mēs vēlējām desmitajā pantā, tam ir jāsaskan ar kolēģa Diego Feju ziņojumu, kurš attiecas uz. Soy partidario de que se elimine la posibilidad de permitir. Pārmaksājumiem. Es atbalstu to, lai varētu dot iespēju komersantiem norēdīt atsevišķu veidu kredītkartes, taču paredzēt papildu summu, iekasēt par pienākumu pieņemt visas kredītkartes. Tādējādi tas saskanētu ar manis piedāvāto līniju, taču es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus un ņemšu mērā visus jautājumus, kas nodarbina jūs. Paldies, priekšsēdētāji! So... Mēs paldies turpin priekšsēdētāji. Nu tad atgriezīsimies pie, nu, pirmā, nu referentu Ludvigsens no socialistiem demokrātiem lūdzu. Låt mig börja med att tacka rapportören Feiju för ett utmärkt samarbete. Paldies, vispirms vēlējos pateikties referentam par izcilo darbu, tomēr manis, manuprāt ir daži grūti atrisināmi punkti, un tomēr es domāju vienlaiks, ka būs ātri iespējams vienoties par kompromisu. Es eh, gribu teikt, ka sākot šo darbu mums ir nepieciešams skaidrs skatījums uz iekšējā tirgus veidošanu un šeit ir jāvienojas uh, par šķēršļu likvidēšanu starp 28 dalību valstīm gan e-komercijas, gan pārobežu tirzniecības jomā, lai iekšējais tirgus varētu pilnībā darboties, bet ir tādi elementi, kas ļauj mums virzīties mm, vienā virzienā uz priekšu. Eh, runājot par eh, komisijas priekšlikumu, šeit ir jānosaka eh, vispārēji noteikumu piemērošana attiecībā arī uz trešajām valstīm. Mums nav uh, nepieciešams ar trešajām pusēm vienmēr noslēgt līgumus. Tāpat visiem uh, tirgus dalībniekiem ir jābūt informētiem par to, kas notiek. Šis process ir labāk jākontrolē nekā tas ir šobrīd, un patērētājam ir jājūtas drošam attiecībā uz visiem drošības parametriem šai procesā visiem šiem spēlētājiem kopīgiem spēkiem ir jāpanāk skaidrība ar pēc iespējas zemām izmaksām. Mums ir jāmēģina rast tāds risinājums, kas tiešām darbotos praksē. Nākošais jautājums ir šīs uh, komisijas maksas jāpanāk, lai tām nebūtu negatīvas ietekmes uz tirgu. Dažkārt šī ietekme ir ierobežota, bet dažkārt komisijas maksas tiek noteiktas nepamatoti augstas patērētājiem, un patērētājiem arī dažkārt ir grūti skaidri izprast visas šīs maksas, kas uh, Uh, tiek noteikts papildus uh, preces cenai. Un, tomēr par spīti visām iepriekš teiktajām situācija ir diezgan laba. Lai nodrošinātu saskaņotu iekšējā tirgus darbību, uh, komisijas maksas atsevišķās dalību valstīs varētu ievērojami samazināt. Komisijas priekšlikums ir adekvāts, mums būtu jādomā par šādu maksu ierobežojumu ja arī citu veidu maksājumiem, un tas radītu lielāku skaidrību un caurskatāmību šajā tirgu un um, būtu arī patērētāju interesēs. Runājot uh, par uh, komisijas maksām, esmu gatavs izskatīt dažādus priekšlikumus, dažādus tehniskos risinājumus. Un noslēgumā gribu norādīt, ka mums ir jānostiprina patērētāju tiesības šajā tiesību aktā. Komisijas priekšlikums iet pareizā virzienā, un mums ir jāturpina šis ceļš uh, arī mūsu diskusiju laikā. Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Baldīnī kungam, ja viņš ir klāt. Nē, viņi tomēr nav viss šeit. Nu, tad Sofija Intvelda. Varbūt kāds runā viņas vietā. Nils? Jā, labi, paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām paldies par šo ļoti līdzsvaroto ziņojumu, ko ļoti lielā mērā var atbalstīt iesniedz tomēr arī pāris grozījumus attiecībā uz šiem maksājumu grieztiem atsevišķi at, attiecībā uz um, komisijas maksām un te es atbalstu referentu ieturēto līniju. Man liekas, ka šāda veida griezti samazinātu novatorismu un tur tīri pārvēstos atkal notikt tieši un atpakaļ uz maksājumiem skaidrā naudā. Jo, nu, lūk, bija tāda maksājuma, kur tas, piemēram, būtu par mm, Somijā tieši tāpat kā Zviedrijā. Uh, Tirgu ļoti lielā mērā tiek izmantot tieši karšu maksājumi. Nu, var eh, nopirkt pat kafiju ar karti, pavisam mazā kafijas eh, bodītē kaut kur uz lauk, laukos. Bet, ja arī šīs transakcijas tagad tiks regulētas un rezultātā būs kaut kādi papildus eh, slogi šiem nu, veikalu turētājiem un uzņēmumiem, nepiedāvājot viņiem palīdzību, nu, tad tādā gadījumā viņi vairs atpakaļ pie skaidrs naudas maksājumiem. Citi saka, ka, lūk, nu šādi maksājumi ir pilnīgi bez riska skaidrā naudā, bet nē, skaidra nauda ir, nu, faktiski diezgan dārga. Tā nenāk par labi, ne uzņēmējiem, ne bankām. Tā vietā vajadzētu, lūk, nākt bankām klajā ar jaunajām iniciatīvām šādiem maksājumiem, tā lai visi šie maksājumi varētu būt straujāki. Bet bankām, protams, šāda veida situācijā nebūs nekādas motivācijas strādāt pie šādām jaunām um, sistēmām un tam līdzīgi. Informācija, kas ir manā rūdzī, rīcībā, nozīm, liecina par to, ka 48 centi par transakciju ir tā cena, ko maksā šāds infrastruktūras izveida. Nu, tas nozīmē, ka tikai pie 20 eiro atmaksājas eh, veikt maksājumu ar karti, nu tas pēc eh, komisijas priekšlikuma, bet tomēr 60% gadījumu maksājumi Zviedrijā un Somijā, kas tiek veikti ar karti, ir zem 20 eiro. Nu tad, ja mēs vajadz, domāju, ka vajadzētu Eh, ja tiks noteikti šādi griezti 7 centu apmērā, tad tādā gadījumā zaudētāji būs tie, kas vēlas iet un maksāt ar kartēm. Zaudējumi, manuprāt, būs ļoti plaši. Nu, apmēram 0,9% no kopējā mm, pārdošanas apjoma. Es domāju, ka vajadzētu būt arī kaut kādām minimālajām izmaksām Google, ja ir maksimālā summa noteikta. Es personīgi izvēlētos priekšlikumu uh, Eh, kas atbalsta svērto vidējo rādītāju. Un tomēr arī šajā gadījumā pastāv bažas, ka eh, nacionālais uzrauks eh, varētu tad uzlikt kaut kādu veidu sankcijas, ja, piemēram, ir tādi, kā, ir tādi noteikumi pārkāpēji un tam līdzīgi. Otra piezīme attiecas uz grieztiem kredītkartēm. Es ierosinu svītrot šo ideju par ierobežojumu, jo komisija uh, tad tādā gadījumā atsakās no šī visu karšu respektēšanas principa. Ja pēc 48 stundām debi, debitkartes maksājums tiek automātiski pavietot uz kontu, tad tādā gadījumā bankas aizkavēs par diviem maksājumiem šī maksājuma atspoguļošanu kontā, un te es gribētu atsaukties tomēr pie ECB veiktās definīcijas. Un visbeidzot, Žēl, ka komisija nav sniegus mums ietekmes novērtējumu par to, kā šis priekšlikums ietekmētu dažādas dalībās. Kā jau es sākumā teicu, ir tādas valsts, kurās maksājumi ar kartēm tiek teikt ļoti bieži un regulāri, un tad ir tādas, kurās tas nenotiek. Bet šobrīd jāsaka, šādi dati nav iespēja, nav, nav pieejami, un līdz ar to ietekme nav zinām. Paldies! Paldies, turpina priekšsādātāji! Ja jūs pārstāvat ēnu, ēnu referentu vietā, runājot, tad jums vajadzēja atspoguļot ēnu referentu viedokli, bet šis bija jūsu viedoklis, nevis ēnu referentas viedoklis, vai ne tā? Uh, Es domāju, ka man tomēr skaidri un gaiši jāpasaka, var jau pastāvēt dažādi viedokļi un tā tālāk, nav jau teikts, ka jūs nebūtu dabūjis vārdu, bet Nils skaidri un gaiši teica, ka viņš runāja pats par saviem grozījumiem, nē, nu viss jau ir kārtībā, bet šobrīd es gribēju, lai uzstājas vispirms referente, es gribēju teikt, ka viņš neizteicās Sofijas vārdā, kas ir ēnu referente. Baldīnī kungs savukārt pa to starpu, ja, kas Werner ir pa problēmu tev te? Nu, kā tad, lai Nils to Kā tad Nils to varēja mm, izpildīt, ja viņš no savas. Viņa ir grupas ierosinātājs ir 0,1 līdz 0,4, bet kā tad tas vispār iespējams? 0,3 būtu kaut kāds vidējais, es nesaprotu. Priekšsēdētāji turpina, nu, ja jūs te tagad vēlties kaut kā savā grupu starpā tirgoties par punktiem, eh, viss ir kārtībā, bet es vienkārši vēlos, lai debats norisinās pareizi pēc burta. Vispirms uzstājas ēnu referenti un pēc tam katrs savā vaļā. Tagad redzu, ka zālē ir ienācis Baldīnīkungs un došu viņam vārdu. Zahvaljujem, gospođo predsjednice, ja ću iskoristiti priliku. Paldies, priekšsādātāji izmanto šo iespēju un runāšu horvātu valodā, jo mums taču lūk ir pieejams tulkojums, cik lieliski. Un pirmām kārtām gribu teikt lūko, kas attiec uz priekšlikumu, ko iesniegus Eiropas komisija attiecībā uz starpbanku komisijas maksām pam, mm, kredītkartēm. Es domāju, ka tas ir lielisks priekšlikumus un, un domāju tā vairāk iemeslu pēc. Galvenais iemesls, kāpēc tā uzskatu, ir tas, ka, ka tas piedāvā iespēju pilsoņiem pārskatām un konstatēt, kas notiek ar kredītkartes transakcijām. Eiropas Savienības pilsoņi tagad varēs um, uzzināt, noskaidrot, cik daudz viņi maksā par šo transakciju, ko viņi veic ar kredītkarte. Tieši tā kā iepriekšējā runātāja teica, ir taisnība, ka pastāv šobrīd diezgan liels atšķirības. Esam saņēmuši dokumentus no komisijas, kuros uh, redzam starpību procentālajās likmēs maksājumos par kredi, ar kredītkarti veiktām transakcijām un citiem maksājumiem. Vidusjūrā, piemēram, šī atšķirība ir īpaši liela, apmēram 30%. Ziemeļvalstīs, Ziemeļa Eiropā, tieši Ziemeļa Rietuma Eiropā, es domāju, pat 70%. Es atvainos, tātad tie ir, tas ir tādā, tie ir skaļi, kas atspoguļo ar kredītkartu veikto maksājumu īpatsvaru kopējos maksājumos. Uh, Nu, tas mums dod diezgan labu priekšstatu par to, kā tad uh, atšķirīgi kredītkartes tiek izmantots visā Eiropas Savienībā. Tomēr nerunājam jau šeit tikai par to, cik lielā mērā vai kādos apjomos tiek veikt maksājumi ar kredītkarti, bet maksājumi par starpbanku komisijas maksām. Sākotnējais komisijas priekšlikums savukārt ir vērsts nevis uz augstākas pārskatāmības sasniegšanu, bet uz harmonizēšanu vienotajā tirgū. Tas, protams, ir kaut kas tāds, uz ko mūsu parlamenta komiteja, parlaments kopuma un Eiropas komisija ir centusies iet jau krietnu brīdi. Tas jau nav nekāds jaunums, bet tomēr labi ir par to spriest skaidri un gaiši. Priekšlikumus no Zālbas kunga esam dzirdējuši, tie bija ļoti labi. savas grupas vārdā, runājot kā ēnu referentam, varu teikt, lūk, ka esam iesnieguši virkni priekšlikumu, kas mūsuprāt uzlabo komisijas priekšlikumu vēl tālāk. Bet teicu, šis priekšlikums tomēr jau ir labs. Tur tiek runāts par galvenajiem jautājumiem, tiek runāts arī par to, ka jāsamazina šīs maksas un jāpadara pilsoņiem eh, kredītkaršu izmantošana vienkāršāka. Protams, ir vajadzīgs arī pārskatāms procedūras. Mūsu pilsoņiem gal galā ir tiesības zināt, cik tad maksā šīs kredītkartes transakcijas viņiem. Uh, cik no, daudz no tā saņem banka, cik procentuāli liela summa aiziet nevis tirgotājiem, bet bankai. Tas, ko komisija ierosina, ir labi. Vācijā, piemēram, vidējā summa ir 1,8, Vāc, atvainojos, Dānijā 1,1. Nu, lūk, un tad ir visi šie skaitļi starp šiem abiem um, lielumiem ja mēs nobalsīsim 0,2 par kredītkartēm, 0,3 eh, debitkartēm vai otrā, tad zinām, ka, lūk, Dānijai ir vēl mazāk šīs maksas. Dāņi gandrīz 80% no transakcijām veids ar maksājumu kartēm. Šādā veidā tiks uzlabot tirgus pārskatāmību un vienlaicīgi palielināsies transakcijas skaits, kas veikts ar kredītkartēm. Nu, man liekas, ka ekonomika šādā veidā eh, diezvēl stiprināsies. Es priecājos, ka Zābas kungs veic savu ieguldījumu, un arī es grasos darīt visu, kas manos spēkot, lai no mūsu grupas puses šo priekšlikumu tālāk uzlabotu un panāktu pēc iespējas vairāk, jo tas ir ļoti svarīgi. Um, uh, now... Liels paldies! Tagad došu vārdu vienam no zaļajiem, nezinu, kurš vēlas runāt pirmais. Sekungs, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es īsos ievadvārdos gribētu teikt, ka mums ir tāda sajūta kā ar referentiem un ēnu referentiem. Mēs esam uz pareizā ceļa, lai sasniegtu dubulto mērķi šai direktīvai konkrēti paplašināt um, konkurences nosacījumus līdz tiesīgākos apstākļos, nodrošinot lielāku drošību un tādu sistēmu, kas darbotos patērētāju interesēs. Es tagad e, neuzskaitīšu visus nolīgumus un referenta piedāvātos kompromisus, tāda ir daudz, mēs jau tā sacījām, e, paziņojām, bet es nosaukšu divus piemērus e, iebildēm, kas vēl pastāv, un pēc tam vēl sekos divas citas pārdomas pēc būtības divi piemēri iebildēm, kādas mums ir. Konkrēti mēs domājam ka transakciju e, palīgi tipi, kā piemēram telefona melodijas, e, kas ir minēta otrajā pantā, ir maksimāli jāierobežo un dalība valstis var mudināt šo, šo tos ierobežot. Otrkārt par saglabāšanas e, pienākumiem. Mēs piekrītam referentam izņemot vienu gadījumu, konkrēti nacionālajiem uzraugam atkāpties no saviem pienākumiem, kā tas ir rakstīts 2b punktā. Visbeidzot, palikuši divi būtiski jautājumi, kuri vēl nav piedāvāti kompromisā, kas ir izšķirīgi, un pirmkārt tas ir jautājums par piekļuvi privāta personas bankas kontam un juridiskā atbildība, ja tiek izpaustā e, e identifikātori trešajai personai, kā tas norādīts 66. pantā, tas ir jautājums, kas mūsu izpratnē ir jūtīgs un svarīgs, un otrais prioritārais jautājums ir E, jautājums par e, uzrēķiniem. Mēs runājām ar komisiju par šiem jautājumiem, kas skaidroja šīs papildu izmaksas minētas 56. pantā, kuru sakarā mēs turpinām uzskatīt, ka šādi uzrēķini, šāda sistēma ir pilnībā aizliedzama. Turklāt E, šķiet, ka tā e, funkcionē dažās valstīs, kurās tā tiek piemērota. Uh, now... Lielas paldies. Manuprāt, tagad Bas zaļo vārdā vēl uzstāsies. Jā, esmu ēnu referents un arī uzstājos zaļo grupas vārdā. Tas varbūt arī ir tā. Nāk visam par labu. Uh, ja mēs runājam par komisijas maksām, tad šis jautājums ir svarīgs tieši no patērētāja tiesību aizsardzības viedokļa, tāpēc šis komisijas priekšlikums ir apsveicams, un mēs kompromisos vēlamies pieturēties pēc iespējas pie komisijas priekšlikumu. Bet uh, mums arī uh, ir veiksmīgi izdevies strādāt pie kompromisiem, pateicoties referentam Un, protams, ir svarīgs eh, punk, eh, punkts pāns 3.4. Un šeit ir runa par uh, eh, griestiem, uh, šīm komisijas maksām uh, kreditkartēm un runājot par debetkartēm. Šeit ir noteikts uh, fiksēts līmenis, pat ne procentu izteiksmē. Mēs šobrīd runājam par septiņiem centiem, jo jū, jūs domājat par nelielām summām, ko, ko jūs maksājat ar debitkārtu, piemēram, desmit eiro, tad šajā gadījumā septiņi centi jau ir daudz. Varbūt mēs varētu pat samazināt šo septiņu centu summu. Beļģijā tie ir pieci centi un Dānijā pat nulles, li, eh, nulles likme un mēs labprāt uh, gribētu šādu pieju, bet nu, kompromisā vismaz varētu vienoties par uh, šī līmeņa pazemināšanu debitkartēm. Un uh, 0,4% kreditkartē. Tāpat uh, gribētu no komisijas uh, Uh, dzirdēt uh, atbildi par uh, lietošanu valsts iekšienē un pārobežu režīmā. Ja mēs runājam par spēkā stāšanos gada laikā, tad tā ir liela atkāpe no komisijas priekšlikuma par pārobežu ieviešanu. Es domāju, ka mums šis jautājums ir ēnu referentu starpā jāizdiskutē, bet gribētu dzirdēt arī, ko par to domā komisija diskusija par astoto pantu, par uh, kopīgu izmantošanu. Es uh, gribu piekrist S un D re, eh, pārstāvim, ka uh, mēs nesaskatām uh, pamatu grozīt komisijas uh, piedāvāto astoto pantu. Runājot par desmito pantu mēs nesaskatām nekādu pamatu atkāpties no komisijas priekšlikuma. Referents saka, ka patērētāji varētu zaudēt uzticību elektronisko maksājumu sistēmai. Mēs nedomājam, ka šādas badas ir pamatots. Ja Uh, mēs šādu pieeju izmantojam, tad cilvēki, kuri uh, vēlas uh, zēmu maksājumu līmeni, tad būs arī tādi, kas gribēs izvēlēties vīza kartes vai citas kredītkartes un uh, un um, mazum eh, tiem um, bankām, kas izsniedz ka šīs kartes, tomēr jāsaglabā tiesības atteikties kartes izsniegt, lai novērstu tādus tirgus eh, ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Es zinu, kā arī ēnu referents sanāksme S un D, ēnu referents un ALDE, ēnu referente arī izteica līdzīgus priekšlikumus, tad mēs uh, ceram, ka kaut kāda attīstība būs arī no ē, citu ēnu referentu puses. Bet uh, nu, līdz šim uh, mēs strādājam ļoti labvēlīgā gaisotnē un arī pie desmitā panta. Paldies, Ešlī! Paldies priekšsēdētāji. Es arī runāšu savas grupas vārdā. Abos jautājumos uh, es runāšu tātad par abiem jautājumiem kopā, varbūt divreiz uh, garāka būs šī runa nekā jūs to vēlētos. Pateicos Diego un Pablo par viņu veikumu. Runājot par digitālo izņēmumu, mēs gribam iesniegt grozījumus pantam 3.1, lai nodrošinātu vienādu spēles noteikumus. Šeit ir runa par uh, labdarības ziedojumiem, izmantojot izziņas. Vajadzētu izslēgt šādus ziedojumus no direktīvas aptvērumu, un to mēs vēlamies panākt. Vai komisija varētu komentēt, vai mums ir juridiska skaidrība par šo kompromisu un vai turā, tajā ir panāks tas, ko mēs vēlējāmies tālāk par TPP, par trešo pušu schēmām. Tās ir jāizslēdz no MIF regulas, jo to biznesa modelis ir atšķirīgs. Un līdz ar to šos noteikumus nevar attiecināt uz visiem vienādi šīs sistēmas konkurē ar citām lielākajām kredītkāršu schēmām, un šie priekšlikumi liedz šīm kāršu sistēmām vēst sarunas ar mazuma tirgotājiem, un šīs kartas tiek izslēgtas no tirgus. Ir joprojām daudzi tirgotāji, kas atsakās šīs kartas pieņemt. Eh, mazumtirgotāji varēs noteikt papildu maksu par šo kašu izmantošanu, un līdz ar to gan patērētājiem, gan uh, eh, mazumtirzniecībai būs uh, eh, saglabāt rīcības brīvība. Uh, informācijas drošības direktīva darbs pie šī, šīs direktīvas vēl nav pabeigts, un mēs nezinām, kā tā īsti izskatīsies. Tādēļ atsauču iekļaušana šajā direktīvā uz direktīvu, kura vēl nav pieņemta, nenodrošina pietiekamu skaidrību. Un šeit varētu būt nesamērīgas uh, prasības attiecībā uz īpašniekiem. Uh, jau ir iekļautas tādas uh, prasības uh, direktīvas projektā, ka ir jāsniedz informācija atbildīgajām iestādēm, un es vēlos, lai šīs atsauces tiktu svītrotas. Tālāk par komisijas maksām. Tā, mēs piekrītam mūsu grupā šiem 7 centu griestiem un 0,2%, bet mēs nepiekrītam 0,3% likmai attiecībā uz kreditkartēm. Ja tiks notik, noteikti tik zēmi griesti, tad būs mm, neparedzamas sekas, kas nodarīs kaitējumu patērētāju interesēm, tiks ierobežota konkurence. Mazās kredītkāršu uh, Eh, firmas eh, būs eh, cietējas, tām samazināsies peļņa un varbūt šie uzņēmumi vispār pārtrauks savu darbību. Jo ir jāatceras, ka ne tikai bankas izdod kredītkartes, ka ir arī citas firmas. Ja tik ievērojami tiks samazinātas likmes manā, uh, valstī, kur uh, vidējais līmenis ir 0,85%, tas novedīs pie tā, ka tiks ieviestas gada maksas kredītkāršu lietotājiem. Manas valsts patērētāji nevēlas maksāt gada maksu par kredītkartes izmantošanu. Uh, izvērtējot dažādos kompromisu priekšlikumus, es atbalstu Langena kunga 176 grozījumu, kur ir minēts augstākais līmenis kā 0,8%, kas tiks ieviests, eh, kas piecu gadu laikā tiek samazināts uz 0,3%. Mana grupa to varētu atbalstīt, ja referents arī to atbalstītu. Runājot par griestu noteikšanu, komisijas maksām. Mūsuprāt, divu gadu ieviešanas periods ir pārāk garš mums vajadzētu to visu pabeigt viena gada laikā. D da, nodalot uh, par kredītkāršu sistēmu un apstrādes sistēmu nodalīšanu. Komisijas uh, ietekmes novērtējums nesniedz pierādījums komisijas varianta priekšrocībām. Visticamāk, ka šīs papildu izmaksas tiks tālāk uzliktas uzņēmējiem un patērētājiem. Un par mēs arī atbalstām Zābas kunga priekšlikumu. Goevārdā Jorgens. Paldies, esmu ēnu referents abiem ziņojumiem. Un, jā, vakar tev tika teikts, ka tu esot marksists. Runātāji no šobrīd mikrofons ieslēgts. Runātājs turpina, gribētu es pateikties referentam par lielisko sadarbību, kāda mums ir bijusi. Uzskatu, ka komisijas eh, piedāvājums ir labs, mēs apsveicam to, kas mums ir ticis piedāvāts. Domāju, ka daudz, kas jau tika pateikts, un es varētu atbalstīt daudzus no elementiem, kas tika nosaukti, bet tagad es koncentrēšos uz dažiem jautājumiem, kas galvenokārt varētu interesēt patērētājus un konkrēti MIF sakarā par šo jautājumu runājot. Uzskatu, ka līdz, līdz finansējums ir nozīmīgs, ka klientam ir vienkāršāk maksāt ar karti pat ar vienu karti, pat ja viņam ir vairākas, mēs apzināmies, ka tā ir konkurējoša situācija. Bild, äh, schlicht un ergreifend äh, leichter un einfacher. Un jāmeklē ir iespēja samazināt äh, kartes lietošanas izmaksas, bet es gribētu galvenokārt koncentrēties uz PSD, kas un mūsuprāt, jau atsevišķi soļi pareizajā virzienā ir spērti. Tomēr mēs vēl esam tuneļgaļā. Pirmkārt ir TTP problēma, trešās puses pie, pakalpojums sniedzēji, banku dati, kas tiek nodoti trešai personai ar PIN kodu, ar citām atsaucēm, lai varētu pēc tam piekļūt kontam. Vai tas nozīmētu, ka bankas klientam ir jāsniedz simtprocentīgas pieeja savam kontam, lai maksājums varētu tikt īstenots, tas rada lielu drošības problēmu. Un nododot tālāk banku e, datus, varētu rasties drošības problēmas, nevērības problēmas. Ir jādomā par sekurizēšanu, tāpēc, ka šajā gadījumā banka, banka nebūtu vairs atbildība par nevērību. Tālāk juridiski, eh, par juridiskiem jautājumiem runājot. Pinkots eh, piekļuvēja bankas kodam varētu būt viens pinkods vispārīgai lietu eh, piekļuvēji un pēc tam otrais pinkods, kas tiktu attiecināts uz ierobežotu maksājumu jomu. Katrā ziņā patērētāju asociācijas norāda šādu iespēju, un tā varētu būt viena no iespējām, ko mēs varētu paredzēt. Es katrā ziņā gribētu šādu iespēju aizstāvēt un meklēt uh, risinājumus šajā virzienā. No rīta mēs tikāmies ar komisijas pārstāvjiem un jau runājām pār vairākām iespējām, dinamiskām procedūrām, kas būtu iecerētas pareizā virzienā. Tālāk runājot par tiešo debitu. Eh, eh, patērētāju pusē pie. Un ir tāda prakse, ka zināms eh, maksājuma apjoms var tikt iegūts tiešā veidā šeit. Tas attiec tos uz aptuveni 3% no eh, visiem darījumiem, un risks būtu neliels. Bet Ja ir iespējas, ka tādā vai citā veidā varētu rasties grūtības ar tirzniecību komersantiem, tad un maksājumu nevarētu atgūt, tad ir jāparedz iespēja paturēt kontroli pār savu naudu smaku. To, to varētu attiecināt uz visu iekšējo tirgu. Ja šī iespēja tiek samazināta, kā? Tad pastāv risks, kā, teiksim,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 darījumi, kuri tiek īstenoti Vācijā, kas notiek pēc Vācijas parauga, bet eh, kas mainās, jā, notiek darījumi kaimiņu valstīs, būtu neparedzamības problēmas, jo nebūtu skaidrs, kā tiktu pārvaldīt šāds tiešais debes, eh, vai tas būtu notiktu pēc vācu noteikumiem, vai pēc franču noteikumiem, vai vēl citiem. Vārdu sakot, ir jāmeklē tāds risinājums, kas ir noderīgs Eh, visam iekšējam tirgumu, lai tas nešķirtos padalību valstīm. Uh, labi, paldies. Nē, šķiet, Sampo nav klāt. Kāds pārstāv šeit EFD grupu? Nē? Nu, tad citi runātāji. Pieteikušies diezgan daudz. Nu, vai komisija dabūs izteikties, to mēs redzēsim. Nu, tas būs atkarīgs no cik lakoniski izteiksies runātāji. Vispirms Werners Langens, pēc tam Svenam bija jādodas projām, Rans Pols Gozēs. Jā, Ola Šmits, kad pārnāks, Mariana Taisena. Perner, jums pirmajam vārds. Jā, paldies. Kolēģis Foks jau runā par vienu no manas iesniegtajiem grozījumiem. Par šiem 0,7-0,8%. Un to, ka šis limits tiktu piecu gadu laikā atcelts, bet nu nevien, ne, nevienā piegājienā, nē, tā pakāpeniski. Ļoti ilgu, lai, ilgu, diezgan ilgā laikā jau šāda veida maksas ir tikuši samazināts. Tas ir tāds konkurences pasākums. Un es domāju, ka mums ir jāturpina šāda veida mēri. Esmu par to iesniedzis trīs grozījumus. Visi grozījumi, tieši tāpat kā Infeldas kundzes grozījums, vai varbūt Skolas kundzes grozījums, kur tiek runāts par kaut kādiem 0,0% eh, būtu vienkārši jā, jāizbalso. Es domāju, ka tas nav realistiski. Kādam taču par kaut ko te jāmaksā, nu. Nu, ir jābūt kaut kādai godīgai konkurence arī starp kartēm un to izdevējiem. Tad arī tiek nodrošināt kaut kāda zinām pārskatāmība. Nedrīkstam. Uh, panākt kaut kādu tādu parazītisku situāciju. To taču nevēlamies. Un tālāk trešo un ceturto pošu sistēmas neredz, ka te būtu kaut kāda veida iespēja rast kompromisu. Mēs Eiropas parlamentā gal galā esam ar pienākumu nodrošināt godīgus konkurences noteikumus ar regulējumu un tā tālāk. Jābūt kaut kādiem sliekšņiem, izņēmēm un tā tam līdzīgi. Nu, vai tie būtu, teiksim, nezinu, 500 miljonu eiro vai kaut kā tā. Nedrīkstam automātiski un vienpusēji dot priekšrotam Amerikas maksājumu sistēmai, nē. Var jau būt, ka tas Londonas Cityjai noderētu, bet tā tas nevar būt visā Eiropā. Tāpēc mums jāspēj, rakst, jāspēj rast saprātīgs risinājums. Un es tiešām ceru, ka Zālbas kungs pie šāda kompromisa, visu ietvarošu kompromisa arī strādās. Tad mūsu grupu viņu atbalstīs. Nu, tas, protams, attiec arī uz to, kas būs sakāms tūlīt Gozes kungam. Viņš jau tādu veidu priekšlikumus ir licis mums priekšā. Tāpēc es ierosinātu tomēr apspriest to plašākā lokā. Nevis tā, ka koordinātori 4-5 par kaut ko spriež, tad liek mums visu priekšā tikai angļu valodā, visiem uzreiz ir jau jāmedz balsot. Tas ir tā, ka tad, tad, tad saunus sadzinu skaušanu visus. Nē, tas nav, nav pareizi. Trialogā ar Grieķijas prezidentu redzējām, ka kreisie jau bija gatavi parakstīt tādiem slinki sagatavotiem prezidentūras kompromisiem. Nē. Es domāju, ka katram ir jānāk pra, klajā ar priekšlikumiem, jo tad jau iznāk, ka es esmu tas reālais marksists, nevis klūta. Jo es galvā cīnos par patērētāju interesēm, nevis kaut kādām individuālu grupām vai padomu. Kraut. Jürgen, Jürgen, klick nicht. Have you, uh, okay. Um, I think we've got some interesting repartee, but have you finished, Werner? Yeah. Berner, vai tad nu jūs esat beiguši savus piezīmes? No, uh... Labi. Žans Pauls Gozes tālāk. Paldies, priekšsēdētāji pēc um, Wernera Langena spožās uzstāšanās, kad mēs redzam, kā uh, uh, parlamentā tomēr notiek, ir vērojama vēlēšanās. Uh, darboties. Eh, Tād gribu teikt, es strādāju iepriekšējā sasaukumā pēc pie direktīvas, par kur mēs runājam. Es apzinos, cik darbs ir grūts un apsveicu eh, eh, piedāvātos priekšlikumus. Runājot par maksājumiem, maksājums ir komerciāla darbība Un kā komerciāla darbība, uzņēmumi, kas tur piedalās, neatkarīgi no statusa, ir, viņi ir uz eh, taisnīgu atalgojumu. Tāpēc es atbalstu Werneru un citus priekšlikumus, lai eh, starp banku komisiju būtu ekonomiska realitāte, ka tāda bilstu sniegtajam pakalpojumam un ņemtu vērā uh, operāciju sarežģītību, ko iespējams varētu paredzēt un proporcionalitāti. Domāju, ka mēs esam uh, uz tā ceļa, ko norāda referents par šo uh, starpbanku komisiju, un nevajadzētu absurdu vienkārši teikt, atteiksimies no komisijas, tas maksās lētāk, jo pētījumi rāda, ka um, ne jau no šādas atteikšanās gūtu labumu patērētāji, un kas tad notiktu, ja nemaksāsim strādniekiem, kas ražo auto. Auto mašīnas maksās lētāk, ir jāapzinās, ka atsevišķas iesaistītās puses saņem taisnīgu atalgojumu. Par visu pārējo runājot, uzskatu, ka referents ir piedāvājis interesantus kompromisus, bet atgriezīšos pie vienu grozījumu, ko atbalstīja uh, Žants Pauls Bēsē, man ir līdzīgs grozījums, kur es atsaucu, jo sapratu, kā tas, kas attiecas uz maziem maksājumiem a, uh, a, uh, pa mobīlo telefonu, ja tas netiek eh, paturēts, tad tiktu paralizēts eh, patērētājam noderīgs ehm, maksājumu veids, un eh, tas neapdraudētu lielo uzņēmumu veiktos maksājumus. Tāpēc es atsaucu šo grozījumu un aicinu arī kolēģi uh, pārdomāt, vai šo grozījumu ir vērts atbalstīt. Paldies! Okay, thank you, um, Oli Schmidt. Uli Šmits tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Nu, atvainojiet par visu šo ānu referentu būšanu un tā tālāk. Mūsu ānu referenti, protams, ir Sofija Intveld un lūk viņas teiktais. Uh, pilnīgs aizliegums MIF un deb debetkartēm 0,1%, kredītkartēm viena gada pārējais periods, nevis divi, mm, griestu noteikšanai MIF un iekšzemes maksājumiem trīs pošu nokam tajos gadījumos, kad nepārsniedz noteiktos eh, lielumus, ko, zīmolu koplietošanu un visu karšu pieņemšanas princips e-maciņu izņemšanu no regulas ietvara. Lūk, to saka ēnu referenti. Tāds ir viņas viedoklis. Parasti ēnu referentam ir kaut kāda teikšana mūsu grupā. Nu, redzēsim, kā tas būs mūsu gadījumā šoreiz. Nu, jebkurā gadījumā ir labi kādreiz paklausīties Langenkungā, tad parasti rodas iespējas, ka reizēm pat arī dažām citām grupām ir kaut kāda veida domstarpības. Jāsaka, es esmu nu, jau tad cīnījis, cīnījies ar savu liberāļu sirdsapziņu. Es pats esmu bijis vienmēr pret ierobežojumiem un griestiem, jo uzskatu, ka mūsu pienākums, mūsu atbildība šai parlamentā nav viss strādāt pie tā, bet tas jānosaka tirgiem pašiem. Bet es šajā gadījumā tomēr gribu pieņemt šos griestus, jo mēs esam to prasījuši jau tik ārkārtīgi ilgi un nekas nav noticis lietas labā. Uh, Un, nu, un tāpēc jāsaka, Van Langenkungs mums visiem te ir savs iekšējs cīņas izcīnāms. Godētam kolēģim Nilsam savukārt grib teikt, ka viņš runā par mikromaksājumiem, grib teikt, lūk, tā ir problēma, jā. Un es patiešām ceru, ka mums izdosies nonākt pie kaut kāda kompromisa. Imko vakar balsojām to, ka dalība valstis varēs ieviest arī zemākus griestus ar saviem nacionālajiem likumiem. Nu, vismaz lūk, ir viens tāds piemērs. Bet ir vēl viens veids, kā mēs varam to atrisināt kompromisu tekstā. Es redzu, ka te ir vairāki kolēģi, kas vakar piedalījās balsojumā un debatēs. Tik piedāvāts man scenārijs, bet tas netika pieņas, bet es domāju, ka vajadzēs tādu ir jābūt pēc iespējas zemākam šim kopsaucējiem. Mums ir jādefinē, kas tad ir mikromaksājums. Tas nevar būt 35 eiro. 12 dolāri ASV tas ir. Nu, mums vajag kaut kādu definīciju. Nu, vismaz atsevišķām valstīm tad pilnīgi noteikti vajag kaut kāds vajadzīgs kaut kāds pieņemams kompromiss. Paldies. Thank you very much. Paldies. Wolfa nav vēl, tad nu Mariannai došu vārdu. Voorzitter, uh, voorzitter, ik kan uh, aansluiten bij. Paldies priekšsēdētājiem. Arī es principā atbalstu brīvu konkurenci, brīvu tirgu, bet šeit mēs saskaramies ar problēmu, kas pastāv jau vairākus gadus un. Uh, izņēmumu gadījumā esam gandarīta par komisijas priekšlikumu, lai noteiktu griestus. Tas ir pirmkārts. Tāpat arī esam iesniegusi dažus grozījumus šī priekšlikuma sakarā. Šeit ir runa par grozījumu attiecībā uz debetkartēm. Manuprāt, komisijas maksājumiem debetkartēs ir jābūt 0%. Un tās lieto visi, nevajadzētu būt šeit bank, starp banku komisijām. Otrais grozījums. Visu karšu ierobežojumu pieņemšanas ierobežojumi. Šeit par, runa par iespēju atteikt zināmas kartes, jo šeit būtu runa par konkurences faktoru. Es domāju, ka maksimālajos tarifos ir jādod iespēja arī pastāvēt konkurencei. No otras puses sakojošs jautājums, vai komersants var vai nevar atteikt kartes pieņemšanu. Šeit mums jāatstāja kādas zināmas eh, rīcības brīvība komersantam. Mēs uh, varam uzlikt par pienākumu pieņemt tās kartes, kas ir ar tādām pašām izmaksām, ko tās, ko viņš pieņem, bet nevaram uzlikt par pienākumu pieņemt tādas kartes, kas ir ar lielākām izmantošanas maksām, kas attiecās uz zīmolu līdzlietošanu. Vajadzētu precizēt kā tas darbojas, bet atsevišķi noteikumi tomēr ir jānoslīpē, lai būtu skaidrs patērētājam viss un komersantam. Tāpēc lūdzu referentu ņemt vērā šos grozījumus un gribu pateikties par paveikto darbu. Thank you very much. Um... Liels paldies! Wolfi joprojām nav zālē. Nu, tad domāju. Nu, Pablo redz saka, ka viņš nevēlas izteikties, vismaz viņam nav vajadzīgs īpaši daudz laika, tad varbūt tomēr došu vārdu komisijai. Nu, nedošu viņus gan neizteikties pārāk ilgi, jo mums ir vēl citi jautājumi skatām, bet būtu interesanti tomēr dzirdēt arī jūsu atbildes. Jums komisija vārds tāpēc. Paldies! Nu, centīšos izteikties lakoniski. Tiešām, nu, gribu izteikt komplementus par grozījumu kvalitāti. Tas liecina par plašām zināšanām tirgus jomā un arī to, ka jūs liecina par to, ka jūs saprotat, cik ļoti grūti nonākt pie kaut kāda kopsaukus, kopsaucēja pie laba kompromisa. Esmu atzīmējis četrus problēmu jautājumus. Pirmkārt, ma maksu līmenis. Jautājums jāsaka Šeit ir par to, e, nu, vai būtu zaudējumi, ja priekšlikums tika pieņemts, sāk pārskatāmību un ceturtām kārtām pārējais periodu pārskatāmību. Tātad par likmēm. E, Zābuskums jau teica, ka jā, Nu, tā ir tāds neliels paziņojums. Pirmkārt, gribu skaidru un gaišu pateikt, ka tas neatiecas uz līm, e, līmeņu ietekmi. Mēs esam plaši un daudz dikturējuši, mums ir bijis ietekmes novērtējums un, to, un par to, kā tad šie līmeņi maiņi varētu ietekmēt situāciju un centāmies sniegt arī pēc iespējas vairāk informācijas par to, kā šie līmeņi tika aplēsti, izkalkulēti, kā nonācām pie tiem, kāda ir konkurences situācija Bet, kā jau daudz deputāti droši vien zina, ir arī veikts pētījums, tas šobrīd turpinās par izdevumiem, izmaksām, kas rodas komersantiem, pieņemot skaidrs naudas maksājumu vai karšu maksājumu. Pētījuma laikā mēs saņemam ļoti daudz lūgumus būt pēc iespējas atvērtākiem, atklātākiem par šiem rezultātiem. Jāsaka, nu dien, tas ir bijis tāds intensīvs, reizēm arī ļoti grūts darbs joprojām uzskatām, ka mēs varam nonākt nu, pie gala ziņojumu tikai šī pirmā pusgada noslēgumā, bet nu ir tāda arī provizoriska rezultāta, kas ir jau pieejama, un mēs ceram, ka varēsim likt jums priekšā nelielu prezentāciju par to šai nākamās nedēļas pasākumā. Tāpēc tie, kuriem tas interesē, esat laipni lūgti ierasties, būs arī paziņojums par šo prezentāciju mūsu mājaslapā. Tātad neliela prezentācija tiks arī publicēta, tāpēc, nu, Ja jūs ne, ne, nejūtat steigu, tad varat arī to iepazīsties raktiski, bet es domāju, ka tajos gadījumos, kad mums pārskatāmiem varam būt, tad mums pārskatāmiem arī jābūt. Tas ir pirmais jautājums. Tālāk jautājums. Uh, par to, vai karšu biznesa būs zaudētāji šī priekšlikuma spēkā stāšanās gadījumā. Ja mēs runājam par debitkartēm, tad jāsaka, te ir ļoti daudz pētījumu arī no centrālām bankām par to, cik tas viss maksā, bet, nu, daļa pierādījumu, protams, ir tajā, ka ir, piemēram, tādas valsts, kurās nav šādu starpbanku maksājums, bet debit, debitkaršu biznesa tik un tā zaļuma plaukst. Ja mēs runājam savukārt par kredītkartēm, tad te ir arī ļoti daudz pētījumu, kas liecina par to, ka kredītkaršu izdošana lielākoties ir ļoti peļņu nesoša biznesa bankām. Viņi tur pelna krietni vairāk nekā citos šīs nozars sektoros, piemēram, mazumtirdzniecībā. Un, nu, varam atsaukties arī uz tiesas nolēmumu, kur viena, viena apsvērumiem tā paziņoja un norādīja uz to, ka kredītkarša izdošana turklāt rada arī citus ieņēmumus, piemēram, procentu maksājumus. Tāpēc mēs nedomājam, ka mūsu priekšlikuma pieņemšanas gadījumā bankas pēkšņi paliktu bez darba, un, protams, ka savukārt priekšrocības, ko piedāvā bankas kopā ar kredītkartēm, var mainīties. Šobrīd šīs priekšrocības patērētāji neret neizmanto. Varbūt, ka varam arī šeit veikt kādu racionalizēšanas darbu, kas attiec uz pārskatāmību. Izteikšos īsi esam runājuši par šo visu karšu pieņemšanas principu, arī par zīmolu koplietošanu. Vienīgais, kas mūsuprāt varbūt te būtu jāuzsver no komisijas perspektīvas, ir tas, ka mēs lielu būt, būtiskumu piešķiram arī šiem priekšlikumiem, jo domājam, ka tas ļautu radīt tādu funkcionējošu tirgu. Ja mēs vēl par četriem gadiem pavirzam to visu uz priekšu un vēl veicam analīzi un konstatējam, lūk, ka nevajag regulēt karšu maksājumus, tad varbūt tam visam būtu kā sekas daudz efektīvāks tirgus, un beigu beigās varbūt mums vairs nevajadzēs mm, īstenot šos griezus. Tāpēc domāju, ka šos pasākumus vajadzētu īstenot. Un visbeidzot par pārējais periodu runājot. Šeit es veicu tad nelielu pētījumu, izpēti, jo, protams, ka šī diskusijas par to, vai tas ir gads vai divi gadi, nu, ja atskatāmies pagātnē, tad vīzas un debitkārtas noteikumi uh, stājās divu mēnešu laikā kredītkaršu saistību jautājumu. Arī divu mēnešu bija pārējais periods, un tad bija desmit mēneši. Mastercard savukārt eh, saistības, ko uzņēmās eh, tas eh, konkurences lietas rezultātā, stājās spēkā pēc četriem mēnešiem Francijā. Turklāt bija noteikts pienākums arī samazināt debitkaršu un kredītkaršu maksas. Uh, Un šīs eh, saistības stājās spēkā pēc trīs mēnešu pēc lēmuma pieņemšanas vīzu masterkarš gadījumā bija divi mēneši. Un visbeidzot, ir trīs dalība valstis, kurās jau šobrīd ir uzsācies, ir notiek tas, ja uzsāks process par tiesību aktiem likumu samazināšanā, un tur divās dalība valstīs, Polijā, respektīvi, eh, pāries periods paredzēts seši mēneši, Polija un Rumānijā un otrs ir Rumānijā pārējais periods seši mēneši. Nu, nezinu, kas vēl notiek ar Ungāriju, bet šajās divās dalībvalstīs, kā jūs redzat, eh, nu, šie tiesība akti tiks pieņemti, pārējais periods ir seši mēneši. Nu, to vienkārši gribēju jums likt priekšā, kā tādu vadlīniju varbūt, kā tādu vākugu un jūsu apsvērumiem. Lūdzu. Uh, thank you very much. Uh, Pablo. Paldies, Pablo. Nu, vai tev kas sakāms? Uh, Uh, thank you, Sharon. Uh, lo primero agrade... Pirmkārt, paldies, Šāron. Gribu pateikties visiem par uh, sacīto. Priekšādātājs saka, parasti priekš... Izteikšos pavisam, pavisam īsti tikai gribēju lūgt, ka mēs tomēr, nu, tiem deputātiem, kas nav ēnu referenti, ka nu, arī viņi saņem šos kompromisu grozījumus, tā lai mēs grupās varam tāds apspriest. Tāds mums ierosinājums. <clears throat> Gracias. Jā? Jā? Jā, jā. Eh, gracias, eh, eh, presidenta. Paldies. Um, referents atkal izsakās. Eh, Werner, paldies nešaubies, ka nākamajā referentu sanāksmē esi mīļi aicināts, tā notiek pēc nedēļas un arī tavi grozījumi, tavs devums ir laipni gaidīts. Piekrītu, ka 0,0% priekšlikums starpbanku maksājuma likmei nebūtu iespējams, ne arī domāju, ka vajadzētu tādu noteikt Savukārt par termiņiem, kas būtu apspriežams jautājums, mums šeit būtu jāmak, jāmeklē konsensus, kas apvienotu e, ēnu referentu un grozījumu iesniedzēju un komisijas viedokļus. Gribu pateikties visiem par uzstāšanos, it īpaši ēnu referentiem, un neatbalstu vēl pagaidām kompromisus, jo vienkārši tāpēc, ka tie nav galīgie, tie ir kompromisu priekšlikumi, mēs turpinam pie tiem strādāt, un tāpēc nedomāju, ka eh, vajadzētu vēl tos atbalstīt un arī pagaidām tie, tie netiek izplatīti, jo tas varētu radīt zināmu hausu sarunvešanas laikā. Tāpēc arī šie kompromisi nav, nav jums tikuši izdalīti. Bet tagad runājot par zīmolu koplietošanu. Saprotu, ka ir zināms vairākums par šādu koplietošanu, un es atbalstu zināmas fleksibilitātes ieviešanu līdz koplietošanas ziņā, lai varētu lietotājs izvēlēties, ar kādu sistēmu maksāt, lai varētu efektīvākā, elastīgākā veidā veikt maksājumus. Tālāk par visu karšu pieņemšanu domāju, ka jādod komersantam iespēja noteikt papildu maksu domāju, ka pilnīgi skaidri liku saprast to, ka šāda iespēja būtu paredzēta tikai tām kartēm, kas atrodas ārpus pielietojuma sfēras un nekad uz tām, kas atrodas pielietojuma sfērā. Un pasvītroju, ka šeit ir runa, lai veidotu efektīvāku, drošāku sistēmu attiecībā uz to, ka tāds kā, ja kādam ir rīcībā kredītkarte, lai būtu skaidrība, ka šī karte tiks pieņemta. Pārējie jautājumi, par tiem mēs turpināsim runāt um, nākošajā nedēļā, man nav nekāda problēma ar to, un ja pārējie ēnu referenti neiebilst, tad visi tie kolēģi, kuri interesējas par šiem jautājumiem, lai piedalās sanāksmē un būs daudz vieglāk tad mums šo darbu pabeigt katrā ziņā pateikt. Eh, paldies visiem par sadarbību, tīpaši ēnu referentiem. Uh, Paldies. Nu, Diogo, tev pēdējā galvārdi. Obrigado. Sharon. Nu, Lielas paldies. Sharon. Pirmām kārtām Gribu atzinīgi vērtēt to gaisotni, kā nāda norisinājās šīs debatas. Kas attiec uz PSD, un tad jāsaka, te nekādas būtiskas domstarpības nav parādījušās. Varbūt šis temats pats par sevi nav tik, nu, kaismi rosinošs kā Pablo direktīva, bet jāsaka, arī šī direktīva tomēr ir ļoti svarīga. Tas ir svarīgs konkurētnicei, kā jau teicu, un tas svarīgi arī tāpēc, ka mums ir vajadzīgs, lai tirgu iesaistās jauni spēlētāji. Un viss, ko teica ēnu referenti, liecina, ka esam nostājušies uz pareizās takas un varēsim nonākt pie vienošanās. Un gribētu mudināt visus deputātus kas rīt no rīta astoņos, nu, var ierasties rīt no, rīt no rīta uz Andra referenta tikšanos. Tur runāsim par kompromisiem. Un tikko kompromiss savukārt būs mūsu rīcībā, tā mēs tūlīt tos izplatīsim visiem kolēģiem. Gribu turklāt teikt, ka nu, visvairāk polemikas šai direktīvā izraisa daļa par šiem pār uzrēķiniem. Nu, tas tāds ļoti sarežģīts temats, nenoliedzam. Jo ar MIF vēlamies noteikt godīgus spēles noteikumus, respektīvi tika noteikti šādi noteikumi. Un to ir ļoti grūti un vēl neiesp gandrīz neiespējami panākt šādu četru pušu sistēmā. Un tas ir jā, tāds interesants temats. Bet kas man vēl bija sakāms? ir iespējams panākt vienošanos par šo pakalpojumu maksājuma pakalpojumu direktīvu. Tāda vienošanās, kas būtu gana vienkārša. Bet par uzreikiniem, protams, nu, šādas vienotības viedoklī nav. Pat komisijas priekšlikumā, ne? Tur radā, rodas zināmas grūtības, nu, tīri piemērošanai praksē. Nu, līdz ar to tirgotājiem jāsaka, ir motivācija pieņemt trīs pošu schēmas, bet mums ir vajadzīgs Eiropas risinājums. Tāds risinājums un sistēma, kas būtu piemērojama praksē. Secinājumā gribu teikt lūko. Esmu paļāvības pilns, ka 20. februārī mums izdosies nobalsot par grozījumiem un par ziņojumu, tā, lai plenārsēdē tas tiktu skatīts aprīlī. Viss darbs, kas paveikts ar ēnu referentiem, liecina tieši par to. Un tad nu tiešām domāju, ka mums izdosies nonākt pie šī sasaukuma darba beigām ar, nu, vieglu sirdi un labi paveikta darba sajūtu. Paldies! Thank you very much, everybody! Liels paldies visiem! Jā, es varu apliecināt, ka abos jautājumos balsosim komitejā 20. februārī, lai aprīļā plenārsēdē izskatītu šo jautājumu. Tagad pārējām pie 7. un 6. 7. 8 sastā um, darba kārtības punkta izskatīšana un sastā darba kārtības punkta izskatīšana pār budžeta izpildi vairākās iestādēs. Mēs nevaram atļauties vairs zaudēt laiku, tādēļ lūdzu ejiet no zāles, izejiet no zāles klusējot. Antolin, vai jūs esat gatavs uzstāties? Mm. Sí, muchas gracias. Comienzo. Sí. Muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, skatām ziņojumu par budžeta izpildi un ir iesniegti 34 grozījumi. Atvaino Altolīna saka priekšsēdētāja. Jā, varētu pārējie deputāti atklāt, atstāt zāli bez sarunām un nerunātu vienlaicīgi ar runātāju. Antolīna atvaino. Paldies, priekšsēdētāji turpina referents. Es sacīju, kā. Ka ir iesniegti 34 grozījumi attiecībā uz šīm trim iestādēm. 11 no vienas, 11 par divām un 12 pār vēl vienu. Tāpēc tomēr mēs skatīsim visu grozījumus kopā un sistemātiski. Un es par ikvienu no grozījumiem man ir dažas piezīmes. Kopumā es uzņemu grozījumus uh, Ehm, veiksmīgi, gribu apsveikt visus par paveikto darbu un gribētu paust um, savu viedokli par grozījumiem, un tāpēc es labprāt uzklausītu grozījumu iesniedzējus vispirms, lai varētu uz tiem rēģēt, norādot, ka kopumā Es pozitīvi uztveru šos grozījumus un iesniegšu dažus kompromisus grozījumu sakarā, kuri, manuprāt, būs vienkārši panākami. Tāpēc, ja varētu, es labprāt uzklausītu grozījumu iesniedzēju nostāju un pēc tam būs daži komentāri no manas puses. Um, Paldies un dosim vārdu referentiem vispirms Ildiko Galpelčs. Thank you for the floor, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms uh, vēlos norādīt, cik svarīgi pēc manām domām ir šo budžeta izpildes ziņojumu izskatīšanu un pieņemšanu. Tādēļ arī esmu iesniegusi savus grozījumus visiem šiem trim atzinumiem. Manuprāt, atzinumi, projekti ir izcils uh, sākuma punkts, izējas punkts mūsu darbam, bet tai pašā laikā mums būtu arī jāuzsver, ka uzraudzības iestādes vēl atrodas tikai, ja varētu teikt, bērna autiņos un ir nepieciešama uh, Uh, intensīvāka koordinācija Eiropas līmenī. Viens no maniem grozījumiem ir šāds. Es atsaucos uz revīzijas palātas priekšlikumiem par korekcijām, un es uzsveru, ka ir zināmi trūkumi uh, šo iestāžu darbībā, piemēram, uh, informācijas uh, tehnoloģiju sistēmu, apakšlīgumi, uh, valsts iepirkums, darbinieku atlases process. Esmu iestrādājusi arī jaunu elementu, proti es runāju par cilvēku resursiem un budžeta prasībām visos šajos trīs uh, ziņojumos un es arī piekrītu, kā šīs iestādes e, ir e, to darbības sākuma posmā vēl tad tām e, varētu nākotnē piešķirt arī papildus pilnvarus un uzdevumus. Un mums ir, varētu būt nepieciešams piešķirt papildus finansējumu šo uh, funkciju izpildē. Tādēļ varbūt varētu arī izvērtēt iespēju reorganizēt šo iestāžu darbu vai kā citādi, citi veidi, kā uzlabot šo iestāžu darbības efektivitāti. Un tad mēs varētu arī vērtēt um, iespēju palielināt šo iestāžu budžetu. Runājot par finansējumu, esmu izskatījusi grozījumus un konstatēju, ka citi kolēģi ir iesnieguši grozījumus, kas saskan ar maniem ieteikumiem, norādot, ka šī jauktā finansējuma sistēma varbūt nav veiksmīgākā izvēle, tādēļ būtu tā jāpārskata vai nu jāpiešķir atsevišķa budžeta pozīcija vai kā kolēģi norāda, varētu arī finansējumu nodrošināt ar nodevu starpniecību. Bet šie punkti vēl būtu jāprecizē. Bet uh, kopumā es piekrītu grozījumiem, ko mani kolēģi ir iesnieguši attiecībā uz budžetu šīm iestādēm. Eh, ir salīdzinoši maz grozījumu un visi tie uh, ir ar līdzīgu ievirzi. Tādēļ, manuprāt, būs diezgan viegli panākt kompromisu. Un eh, strādājot pie kompromisa, esmu gatava palīdzēt referentam šai darbā. Paldies! Anna Jensena no Alde grupas nevarēja ierasties, un viņa man ir nosū, atsūtījusi tādu uh, īsu ziņu, uh, norādot, ka visumā piekrīt referentam. Ole, vai tu vēlies uh, nolasīt šo paziņojumu? Nē, es tikai gribu teikt, ka mēs, vis, ka mēs parakstījām kopīgi grozījums visiem šiem trim uh, atzinumiem par uh, budžetlīnijām un par uh, tirgus dalībniekiem. Svens arī nav, nav klāt, vai kāds vēl vēlas runāt. Tātad budžeta pozīcijas šķiet Antolī, Antolīna ir tas uh, aktuālākais jautājums. Tik tiešām, jā, vissarežģītākais jautājums, par ko bija visvairāk grozījumu no 34, četrās grupās. Uh, četras iesniedzēja grupas, un trīs no tām attiecās uz šo aspektu, tāpēc tam būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Tāpēc gribētu to skatīt pirmkārt. Domāju, ka priekšlikumi un mēģināšu arī sagatavot kompromisu šajā gadījumā nav pretrunīgi, bet ir drīzāk savietojami no vienas puses ir runa par to, lai jauktā finansējuma sistēma ir ideāls modelis, un domāju, ka nākotnē tas būtu attīstāms uz vairāk kopienas budžeta. Es atbalstu šādu nostāju, kas, manuprāt, ir saprātīga. Otrais jautājums, kas, ro, kas parādās, ir vai to finansēt uz kopienas līdzekļa, vai būtu jāpiedalās tirgus dalībniekiem. To piedāvā, to jautā liberāļi galvenokārt, arī es domāju, ka šis jautājums, jautājums ir skatāms, un vēl viens trešais aspekts. Ir par to, vai mums vajadzētu meklēt uh, Eh, konsekvenci un paredzēt neatkarīgu budžeta līniju. Mums ir jānoskaidro, jā, jāpieturs pie tā, kāda ir bijusi šīs komitejas nostāja visu laiku, un eh, tas eh, attiektos tādā gadījumā uz vērtspapīru iestādi. Vēl viens jautājums Ildiko Gāla šajā gadījumā, kur ir iesniegusi arī lielāko daļu no grozījumiem, grib pateikties viņai par darbu, atsaucas uz dotāciju pieaugumu. Šeit galvenokārt ir runa par to, ka tiktu nodrošināts, ka šāds pieaugums nenotiek mehāniskā veidā. Es atbalstu šādu nostāju un gribu norādīt arī, ka mēs runājam par, par iestādi, kas tiek veidota, kas vēl nav pilnā mērā izveidota, un tāpēc šajā etapā ir runa par jaunu atbildību eh, piešķiršanu un nevarētu šeit runāt par dubultošanos. Tāpēc, manuprāt, svarīgas ir pamats nostādnē, ka pieaugums nav mehānisks un resursi tiek piešķirti tādi, kāds tas ir nepieciešams. Šādu nostājus atbalstu un uh, domāju, ka šajā sakarā tiks piedāvāts arī kompromiss. Tālāk ir grozījuma eh, sērija, kas, manuprāt, ir visnotaļ saprātīgi, un it īpaši tie, kas attiecas uz korekcijas priekšlikumiem, kas ir skatīti revīzijas palātā pār tiem jau tika runāts par publiskiem iepirkumiem, par personāla atlases sistēmu, par caurskatāmību, lai eh, atlase notiktu nevainojami, es šādus grozījumus atbalstu Mārtiņš Kungs, nav gan viņš klāt, ir iesniedzis grozījumus, no kuriem divi attiecas uz atsevišķiem aspektiem, kas um, uh, iepriekš, iepriekšējā gada budžeta izpildi, lai varētu sekot tai, kā tas um, kādas darbības ir veiktas eh, pēc tam. Tas bija viens, un otrais eh, izmaksu no indikācijas tulkošanai. Tālāk vēl viens grozījums, eh, kas gan ne formulējuma dēļ, bet gan tāpēc, ka, manuprāt, tas neatbilst um, kopīgajam garam, kas nozīmē izvairīties no birokrātijas puses, no lēmēju iestāžu puses, kur tiek pieprasīta informācija no dalībvalstīm, bet Atsevišķos jautājumos ir jāsaņem informācija no dalībvalstīm, atsevišķos gadījumos var no um, uzraudzības iestādēm pieprasīt šo informāciju, un tāpēc eh, nedomāju, ka tā būtu kāda birokrātiska papildu nasta, bet vienkārši tas nodrošinātu lielāku drošumu, lielāku caurskatāmību un arī šī. Domāju, ka šāda darbība ekonomiski būtu izdevīgāka Šī grozījuma sakarā gribētu izteikt iebildes, jo tā varētu būt eh, oponēšana tam, lai šīs iestādes pilnī, pilnībā īstenotu visas savas prerogatīvas un e, es būtu pret šādu grozījumu. Pārējos jautājumos praktiski es tos visus atbalstu, man nekādas eh, grūtības ar šiem grozījumiem nav un domāju, ka ir atspoguļoti visi jūtīgie punkti. Tomēr negribētu iekļaut nevienu elementu savā ziņojumā, kas varētu traucēt šo iestāžu darbu un arī pašā laikā ņemt vērā ēnu referentu uh, priekšlikumus. Pēc tam ir atsevišķi eh, kompromisu priekšlikumi, kuros ir mēģināts iestrādāt pamat aspektus no visiem groza, grozījumiem, lai galā rezultāts būtu, būtu labāk saskaņots. Tāda ir man nostāja šajā jautājumā. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētāja balsojums paredzēts 20. februārī. Eh, eh, Ekonu komitejā pēc tam balsojums martā. Paldies, to mēs esam izskatījuši. Nākošais eh, ir jautājums par trojku. Es pagaidām neredzu nu, referen mūsu referentus. So, um, Tas gan ir plānots uz 16.45, nu jau būtu laiks, saka priekšsēdētāji, bet mēs varam uz 5 minūtēm izsludināt pārtraukumu, kamēr ierodas referents par trojku.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 Backpress, I know she does. There is something. What's that as a backpress? Vad som helst kan man göra, men inte riktigt. Okay. Um, right, we're, we're, we're, we're here. Jā, nu viss ir atkal klāt. Turpinam. Pārējiem tālāk pie mūsu pašu ziņojuma par trojku. Līdz referenti ir šeit. Otomārs Skara un Jams Van Goghs. Grozījumi ir diezgan daudz. Pati arī esmu kādus iesniegus, došu vispirms vārdu abiem referentiem. Nu, un tad, protams, kā jau ierasts, būs rauns ar ēnu referentiem. Otmār, tev pirmajam vārds lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Jā, esmu ēnu referents. Godātie kolēģi. Es atvainojos, esmu līdzreferents. Pirmām kārtām gribu jums pastāstīt, kāpēc ir tik daudz grozījumu. Manuprāt, tam ir divi iemesli. Pirmām kārtām esam iesnieguši ziņojumu projektu, lai uzsāktu procesu. Mums ir bijuši apmeklējumi, vizītes un uzklausīšanas, un varējām izvērtēt to visu arī aptaujā, vēlējāmies radīt tādu tālāku pamatu diskusijām un darba uzsākšanai. Koms mēs šo darbu aizsākām, ir noticis ļoti daudz, kas mums bijuši septiņas uzklausīšanas. Uh, četri apmeklējumi, jeb vizītes, un turklāt arī bija šīs aptaujas, e, ko sastādījām. Un šķiet, ka, nu, burtiski ik viens no mums e, ir nu, pārliecināts un droši un zinoši par, savām, par savu nostāju. Ziņojuma projekts tika likt priekšā 7. decembrī. Gribu pateikties visiem par aktīvu darbību kopš šīs 7. decembra. Divsimt deviņdesmit septiņi grozījumi no tautas partijas, divsimts no sociālistiem, 86 no ALDE, 139 no zaļajiem, 28 no EKR, 12 no EFD, un 132 grozījumi no goja grupas un no grupām nepiesaistītajiem deputātiem vēl 21 grozījums. Sākšu ar teikumu, ko teica Filips Lambērs janvāra sākumā, un pilnībā var viņam tikai vienīgi piekrist. Respektīvi, mums ir jāpārliecinās, ka panākam lielu vienotību par šo ziņojumu. Jo tikai ar šādu milzu vienprātību varēsim nonākt pie mums vēlamajām sekām. Tas tāpēc, ka pēc 99 dienām gaidāms Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tas ir nenoliedzams fakts. Un debatēs ir jāņem vērā pragmatiski fakti, nevis kaut kādas ideoloģiskas nostājas un interpretācijas par šo faktu. Gribu uzsvērt to vēlreiz. Tādā veidā mēs izvēlējāmies savu ziņojumu gatavošanas mandātu, par ko tika lemts 12. Um, decembra ceļu kartē. Lūk, lēmums par trojka struktūru un šo iestāžu savstarpējām attiecībām. Demokrātiskā leģitimitāte bija viens aspekts teorētiskais lēmumu pieņemšanas pamats, statistikas, kas, statistikas prognozes un trojkas darba sekas. Kas ir svarīgi mums? Jebkurš jauns lēmums, jebkurš tiesiskais pamats ir jāpieņem pamatojoties uz kopienas tiesību aktiem un pamatojoties uz kopienas metodēm. jo kopienas tiesību aktu un kopienas metodas ir tās, kas nodrošina pārskatāmību, leģitimitāti, kontroli, protams. Un cilvēktiesību hartas īstenošanu, tāpat arī sociālo un pamatiesību hartas īstenošanu. Šīm tiesībām jākļūst par neatņemumu programmas daļu. Šobrīd tika īstenotas sarunas starp dienesta darbiniekiem, um, individuāls sarunas arī ar ānu referentiem. Un ceru, ka pavisam drīz būs arī tāds visaptvarošs debats ar visiem ēnu referentiem un līdzreferentu par šīm jomām. Strukt, tā, lai varētu precizēt, kāda būs struktūra un kāds būs šis process. Manuprāt, šobrīd pastāv četri grozījumu bloki Pirmām kārtām trojkas izvietojuma apstākļu analīze un instrumenti krīzes, reakcijai uz krīzi, trešām kārtām programmas, ko trojka pieņem. un programmu ietekmi, protams, vēl nav iespējams īsti izvērtēt, jo programmas pārsvarā vēl nebūtu nav pat noslēgušās. Un tā ir daļa no mūsu mandāta, bet mums savā darbā jāpamatojas uz faktiem. Skaitļi, kas bija aktuāli pirms krīzes, un skaitļi, kas tiek konstatēti tagad pēc krīzes, uh, nevar mums neko pastāstīt par to, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi ir bijuši trojkas pasākumi. Nē, jo pa to starpu taču vēl ir bijusi arī bū, lielākā ekonomikas krīze kopš otrā pasaules kara laikiem. Un tāpēc šie skaitļi nav salīdzināmi lielumi, un programmu ietekme un rezultāti vēl nav noslēgušies, vēl nav pilnībā īstenojušies, izpaudušies. Uh, Mm, tāpēc, nu, jautājums par to, kas būtu bijis, ja nekas nebūtu ticis veikts, ir tāds diezgan futils. Tas ir nākamajiem ziņojumiem um, uzdodams jautājums, atbildams jautājums. Mums šobrīd uh, tāpēc ziņojumā par īsti ietekmes, ietekmi nevaram runāt. Protams, mums ir jāskatās, uh, uh, nu, kādas ir visas šīs um, starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas un tā tālāk lomas šai kopējā instrumentā. tāpat arī Eiropas centrālās bankas loma, tāpat arī vēl Eiropas fonds, taču, kas darbojas uz kopienas pamatiem. Starptautiskais valūtas fonds savukārt nav šāds Eiropas instruments. SVF, jeb starptautiskais valodas vienas SVF, ir ar juridiskām saistībām palīdzēt dalību valstīm, bet ES kā struktūra nav SVF dalībniece. Un tas mums jāpaturprātā. Finansiālās palīdzības programmas politiskā un laika kontekstā. Arī šeit politisko grupu viedokļi ļoti atšķirs. Tāpat ir ļoti dažādi interpretēti šīs programmas, ir dažāds vērtējums izteikts attiecībā arī uz mandātu. Mandāts, protams, tika izstrādāts kompromisu grozījuma rezultātā, un tur arī atspoguļos, bet nākotnē mums ir vajadzīgi kopienas tiesiskie pamati taisn pārskatāmības stiprināšanai. Es domāju, ka šodien mm, dzirdēsim, kas grupām sakāms. Man ir jāzina, kādas tad ir tās prioritātes ēnu referentu grozījumos attiecībā tieši uz to, kādu potenciālu struktūru varat ieņemt šie kompromisi, lai mēs varam turpināt divpusējas sarunas, intensificēt tās. Uh, Nu, beigu beigās nonākt pēc iespējas eh, labākiem kompromisu grozījumiem. Mans mērķis ir un vienmēr ir bijis nevis organizēt debatas, kas būtu tad, eh, nu, labējas vai kreisas pēc savas noskaņas, bet gan debatas, kas pamatojas uz faktiem, nevis interpretāciju un ideoloģiju. Mums ir jāpaveic tāds pamatīgs darbs, nevis jānodarbojas ar kaut kādiem ideoloģiskām inženierijām šeit. Es paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad došu vārdu līdzreferentam Niemam Mangogam. Merci, euh, Sharon. Paldies, Sharon. No visas sirds es gribētu pateikties. Refer līdz referentam Omāram, kā arī visiem ēnu referentiem par paveikto darbu, taiskaitā apmeklējot dalībvalstis, par darbu uzklausīšanās reizēs, kad ik viens varēja nākt ar savu artavu, lai izvērtētu trojkas darbības. Tāpat arī es gribu pateikties sekretariātam, kurš atbalstīja mūs šajā darbā, jo tik tiešām darbs bija grūts un Tā laikā mēs ļoti daudz ko iemācījāmies. Arī uzklausīšanas bija ļoti noderīgas. Mums um, sākotnēji darbs um, tika paveikts kopīgi ar ēnu referentiem, un um, tas fakts, ka šis iniciatīvas ziņojums uh, ir uh, vidusposms starp iniciatīvas ziņojumu un izmeklēšanas uh, komisiju pamato to, ka šeit ir divi referenti. Projekts, ko mēs piedāvājam 16. datumā, 16. janvārī, bija lielisks sākuma punkts darbam, un es gribu pateikties Otomāram par to, ka mums ir izdevies sagatavot tekstu, kam, kas ir kalpojis uh, par atsauci tiem to četru braucienu laikā, kas tika organizēti. Un šis teksts, kas ir sagatavots līdzsvarots, kas labi atspoguļo abu grupu nostājas, mēs apzināmies, cik lielā mērā mūsu attiecīgajās grupās mums ir dažādas izpausmes. Mana grupa bija visai radikāli noskaņota savukārt tautas partijā, jo es zinu, ka jums ir vairākas, vismaz trīs nostājas, un viena no tām ir visai tāla no uh, pirmā projekta atsevišķiem secinājumiem, lai gan divas citas ar, to, ar tiem konverģē, un mums ir kopā izdevies panākt tekstu, kas nebūtu nav ideoloģisks, kas ir līdzsvarots, kā Otomāra jūs norādījāt, darba mērķis nebija veidot ideoloģisku darbu, bet gan uh, izvērtējumu, un mums ir uzdevies, eh, izdevies uzdot pareizos jautājumus par budžeta multiplikatoriem, eh, tāpat attiecībā uz Trojku, ECB, uzdot jautājumus, skatīt makroekonomiskos mērķus, kas ir noteikti un ko nepārtraukti pārskata pati Trojka, kā arī mēs pētījām vairākus institucionālus ceļus attiecībā uz šiem jautājumiem. Tādējādi esmu ļoti gandarīts par mūsu sadarbību un ceru, ka darbs, kas mūs abus referentus divu grupu pārstāvis ir vienojis, turpinās kalpot par pamatu balsojumam eh, komitejā, jo kas vēl pietrūkst balsojumam? Es gribētu gūt maksimālu lielu vairākumu parlamentā, lai paustu šīs eh, ievēlētās institūcijas nostāju attiecībā pret trojku, un šajā sakarā mums ir pilnīgi noteikti uh, jāiekļauj eh, nostājas, ko aizstāv ik viens no ēdreferentiem, un iespējams, ka tas pietrūks tekstā, ir jāņem vērā goja nostāja, zaļo, liberāļu un pārējo grupu nostājas, un pilnīgi skaidrs, ka mēs nedrīkstam sagatavot tekstu, kas neturas kopā. Mums ir jābūt tekstam, kas ir konsekvents un viengabalains, un es vēlētos, lai visu iesniegtie grozījumi tiktu šeit iestrādāti, un mums izdotos eh, panākt kompromisu par 22 paragrāfiem no 22 paragrāfiem Eh, ir, to 23 vēl ir palikuši un ap 900, vairāk nekā 900 grozījumu. Tāpēc mums ir ļoti daudz jāstrādā. Mēs turpinām darbu, esam ļoti daudz iemācījušies un mūsu braucienu laikā redzēja, ka par trojku trīs institūcijas reti kad varēja vienoties. Man bija jautājumi tieši tāpat kā jums, SVF sakarā, un es redzēju, ka ir viņa, gan ECB un SVF pastāv ļoti liels viedokļu atšķirības, piemēram, par uh, Grieķijas parādu, par īrijas glābšanas plānu, par um, budžeta konsolidācijas ritmu, kāds būtu piemērojams un tā tālāk. Un manā izpratnē tas attaisno to, ka mēs nopietni ņemam vērā vienu un otru paveikto darbu, jo tas, ko mēs četrās valstīs redzējam, pamato to, ka mēs uzdodam šajā sakarā jautājumus, jo Eh, trojkas institūcijās vienprātības trūkums mudina to darīt. Un patiesā problēma ir tā, ka šis vienprātības trūkums Eiropas līmenī nekur netiek skatīts. Līdz tas nonāk dalībvalstīs, kur lēmumi ir jāņem praktiski, jāpieņem praktiski piespiedu kārtā. Tāpēc runājot par demokrātisko atskaitīšanos eh, Eiropas līmenī, uzskatām, ka šāds darbs ir nepieciešams, un tas pamato to, ka mēs turpinām strādāt šajā virzienā. Noslēgumā es gribētu uzdot jautājumu ēnu referentiem, kurim izteiksies pēc mums šeit norādot, ka mūsu darba grafiks ir visai saspringts un mēs vēlamies sagatavot visspēcīgāko iespējamo tekstu, lai gūtu maksimālu vienprātību Eiropas parlamentā. Un vai jūsuprāt piedāvātie termiņi balsojumiem komitejā 24. datumā ir pietiekami, lai mēs varētu rast sapratni par maksimumu kompromisu grozījumiem. Šeit es nevēlētos, lai ideoloģiskas debates sabojātu to uh, līdzsvaru, ko mums būs izdevies eh, panākt par eh, šī sasaukuma beigu vissimboliskāko ziņojumu. Paldies! Uh, thank you very much um, for. Liels paldies ALDE grupas vārdā, jā. Paldies priekšsādātāji, un ja kādam ir šaubas, tad šo, šajā gadījumā tiešām esmu ēnu referents. Pirmkārt vēlos pateikties Osmaram un Liemam un citiem ēnu referentiem. Šis darbs ir bijis tiešām ļoti interesants. Es ar lielu Interes esmu strādājis jau no pirmās dienas, un man šī interese joprojām nav zudusi. Un, ja darbs ir grūts, tad tas ir vēl rada lielāku gandarījumu, un um, mēs varam panākt arī balsojumu par šo jautājumu. Tātad šeit uh, apskatītās valstis ir atšķirīgs gan ķeltu tīģeris, gan Kipra. Šīs, šīs valstis ir ļoti, ļoti atšķirīgas, uh, interesantāki gan ir Portugāls un Grieķijas uh, gadījumi. Un šeit ir um, dažādas problēmas. Pirmkārt, uh, globalizācija, kas ir process, kas ir visām pamatā jau kopš 80. gadiem, 90. gadiem, kas ir samazinājusi valstu uh, iespēju rīkoties. Finanšu krīze vēl ir apgrūtinājusi piekļuvu finanšu tirgu. Un pēc tam vēl arī eiro rigiditāte, kas ir īpašs gadījums, ja palūkojamies vēsturē. Un uh, paskatāmies, kas tika nolēmts 1978. gadā, tad rigiditāte bija viens no iemesliem, kādēļ eiro vispār tika ieviests. Un, lai, ne, lai novērstu to, tādu vieglu valūtas devalvāciju uh, valstu attiecībās, un tādēļ ieviešot eiro, šī sistēma tika izveidota diezgan nelastīga diskusijās par šo ziņojumu uh, ir tāda tendence meklēt vainīgos. Un šīs debats ir ļoti politizētas un ideoloģizētas. Viena no uh, viens no iemesliem varētu būt uh, novērst tādu nepatīkamu atbildību dalību valstīs par visu šo jūcekli, ka dalību valsts būtu vainīgas. Un šorī, šodien es dzirdēju, ka krīze vispār esot it kā izdomāta un mākslīgi to esot izraisījis Oli, Ole Rēns. Uh, Tātad katrs meklē šeit aizbildinājums. Es nezinu, vai šāda pieeja ir tiešām konstruktīva. Bet mēs redzām, ka, vieg, ka tiek uh, meklēti ceļi, kā izvairīties no personiskās politiskās atbildības, uzveļot vainu citiem. Mm par uh, grozījumiem. Es nedomāju, ka tos būtu jāpieskaņo Eiropas parlamentu vēlēšanu kampaņai, bet ja palasāt dažus no šiem grozījumiem, tad uh, tomēr šāds iespējas rodas. Es domāju, ka galvenajam mm, mērķim vajadzētu būt noskaidrot, eh, kādā mērā Eiropas Savienība ir bijusi pārāk liela optimiste un ignorējusi reālās problēmas, kuras uh, vajadzēja konstatēt jau pēc 1987. gada melnās eh, pirmdienas. Uh, problēma ir bijusi arī tā, ka ir pietrūcis informācijas, Protams, eh, komisijai bija juridiskais pamats šādi rīkoties, bet tas nenozīmē, ka nav bijuši dažādi eh, paklupieni šajā procesā, no kā mēs varētu izvairīties nākotnē. Tāpat mums ir jāapzinās, kas ir darīts, kāda lēmuma ir pieņemta par divpaku un sešpaku, lai e, šādu krīžu atkārtošanos novērstu nākotnē. Daži atzīst, ka šī divpaka un sešpaka tika pieņemtas pārāk vēlu. Mēs uzsverām arī, ka bankas ir uh, zināmā mērā veiksmīgi glābtas, bet mēs uh, um, netiek it kā pamanīts, ka uh, sociālās palīdzības programmas šais valstīs diemžēl nav spējušas izturēt spiedienu un ir uh, sabrukušas. Uh, tāpat ir liels bezdarbs, uh, vairāk nekā 3 miljoniem cilvēku mm, nav darba. Uh, un tās arī nesaņem, šie cilvēki arī nesaņem vairs medicīnas palīdzību. Uh, tiek gatavots arī vēl nākamais ziņojums, kurš koncentrēsies uz nodarbinātības jautājumiem, tādēļ varbūt šos jautājumus vajadzētu mazāk atspoguļot šajā ziņojumā. ja mēs nākamajā krīzē turpināsim iesaistīt Eirogrupu, tad būs jāizdara kaut kādas grotī, e, grozījums. Eirogrupas vai būtu jāatskaitās Eiropas parlamentam, kas pieņemt galīgo lēmumu. Un starptautiskajam valūtas fondam uh, būtu jāpārņēma Eiropas uh, komisijas funkcija šādā situācijā, un komisijai būtu jāraugās saskaņā ar līgumu atbilcīgo pantu, uh, lai līgumi būtu ievēroti. ECB arī varētu izstāties no šīs programmas, ja ir nepieciešams, jo tā ir tikai pēdējā atbalsta aizdevējs. Mums tāpat ir arī skaidrs, ka uh, struktūra fondi, kas tika veidoti 50. un 60. gados, nepalīdzēja panākt iecerēto konverģenci. Mēs uh, šādu konverģenci varēja konstatēt 50., 60. un 70. gados un varēja cerēt, ka tā tas turpināsies bezgalīgi, bet diemžēl pēc 70. gadu vidus uh, attīstība ekonomikas ziņā bija atšķirīga un valstis gāja pretējā virzienā un varbūt uh, pozitīvs risinājums būtu radikāli mainīt strok struktūru for, eh, fondu formu un darbības veidu. Tas būtu viss īsumā. Liels paldies tagad zaļo vārdā Filips Lamberts. Es gribēju uzteikt referents par eh, veikto darbu. Es nevarēju piedalīties vairākumā braucienu šīm valstīm, izņemot Grieķiju. Uh, bet tas man, uz mani atstāja ļoti lielu iespēju. Un kad jūs lasat šos dokumentus un zinat, kāda ir cilvēku reālā situācija, jūsu interpretācija ir atšķirīga ir jāpanāk, lai šo ziņojumu pieņemtu ar lielu balsu vairākumu, bet cena nedrīkst būt tāda, ka mēs būtībā neko nepasakām šai ziņojumā. Es zinu, ka mūsu uh, ziņojums ir labās rokās, bet mums ir jāiet pēc iespējas tālu savos uh, paziņojumos. Varbūt, protams, kārdinājums runā tikai par demokrātisko atbildību un uh, tās institucionālo aspektu. Tas, protams, ir svarīgi. Mēs nedrīkstam to par zēmu novērtēt jo ar lielāku demokrātisko kontroli un skaidrāku institucionālo struktūru uh, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem, tad politikas rezultāti ņemtu labāk vērā pamatiesību hartas saturu un šis līdzsvars būtu uh, veiksmīgāks. Bet tomēr es uzskatu, ka mums ir godīgi jāizvērtē notikušais. Daudz kas jau ir teikts par makroekonomiskām prognozēm un tā tālāk. Manuprāt, um, tā būtu kļūda, ja mūsu komiteja atstātu nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņā jautājumu par nevienlīdzību, par sociālo tiesību liekšanu un tā tālāk. Es nevēlos, lai mūsu komiteju uztvērtu kā komiteju, kura e, interesējas tikai par makroekonomiskiem rezultātiem un aizmirst, ka aiz visas tās stāv cilvēki un viņu likteņi. Eh, jo tad iznāk tā, ka ar cilvēkiem nodarbojas nodarbinātības komiteja, un mēs nodarbojamies tikai ar skaitļiem. Nē, mēs eh, nodarbojamies ar ekonomiku, un ekonomika darbojas cilvēku labā. Tas ir pirmkārt šis politiskais aspekts. Nākamais aspekts ir saistīts ar faktu, ka tad, kad uh, politikas īstenošana noved pie lielākas nevienlīdzības un veselības aprūpes standartu pazemināšanās, pazeminās sociālās uh, aizsardzības līmeni un ka ekonomikas uh, spēja radīt labklājību pazeminās, tad uh, šādi ekonomika lieliskie rezultāti ir nepieņemami. Patiesībā cilvēki, kam ir laba veselība, ir nepieciešama, lai ekonomika veiksmīgi darbotos. Nevis veiksmīgi ekonomika nodro, nodrošina labu uh, sabiedrības veselības līmeni. Tā tad ir jādomā par uh, izglītības kvalitāti, par uh, sociālo nevienlīdzību, veselības aprūpu un tā tālāk. Uh, Mēs uh, paužām bažas par šādu attīstību, jo šo valstu ekonomikas atlapšana kļūst sarežģītāka, ja mēs būtiski nemainām uh, politikas orientāciju. Tāpat ir uh, fakts arī tas, ka mums izdevās novērst eirozonas sabrukumu un izņemot vienu gadījumu mums izdevās novērst arī dalību valstu praktisku bankrotu. Tas arī, šie fakti arī ir jānorāda. Bet ja mēs uh, norādām uz faktiem, mēs nedrīkstam izraudzīties tikai tos faktus, kas mums patīk, un, uh, un uh, neuzsvērt tos faktus, kas mums nepatīk. Mums ir jā, jā jāspēj atspoguļot pēc iespējas plašs faktu spektrs, pat ja šī patiesība mums varbūt nepatīk, runājot par trojkas darbību. Runājot par eh, politikas ietekmi, par, eh, par secinājumiem, ko mēs varam izdarīt, valstoties eh, uz šiem faktiem, tad mums vajadzētu vienoties par to, kas ir uh, mums visiem pieņemams, un tad katra politiskā grupa, protams, izdomās, kā tā rīkosies vēlēšana kampaņas laikā. Tāpat vēlējos uzsvērt arī to, ka ja mēs vēlamies dot uh, stingrus ieteikumus institūcijām, tad mums ir jāpamato, kādēļ mēs tā uzskatām. Mēs nevaram tikai iekļaut uh, to sadaļu, kas runā par demokrātiskās atbildības deficītu, bet mēs varam norādīt arī, ka pēc mūsu prāt ir pārkāpti Eiropas Savienības tiesību akti, vai arī, ka trojkas politika īstenotā politika nebūtu simtprocentīgi likumīga Eiropas Savienības tiesību aktu ietvaros. Uh, tās arī ir skaidri jānorāda. Es negribu vēl daudz ilgāk šodien runāt, bet es gribu teikt, ka mēs esam diezgan lielā mērā vienprātīgi par to, ka šis uh, izmeklēšanas ziņojums ir sagatavots uh, jau neilgi pirms vēlēšanām un ka mums ir tomēr uh, jā grupa cenšas izdarīt politiski secinājumi, politiski ieteikumi, virzoties uz priekšu. Un, manuprāt, nākamajā sasaukumā būtu jāizveido parlamentārās izmeklēšanas komiteja, kas izskatītu trojkas darbību, un tas arī būtu jāieraksta šajā ziņojumā. E, manuprāt, es, mēs spēsim panākt plašu vienošanos, un uh, Eh, zaļie, protams, ir atšķirīgi no citām eh, politiskām grupām, bet nu ne jau varbūt šajā ziņojumā mēs to skaidrosim. Un galvenais ir runāt par saturu šai ziņojumā. Es nevēlos, lai tas būtu tāds ziņojums, kurā, kā lai to saka, notiktu tāda cīņa politiskās kultūras līmenī mūsu starpā. Paldies! Šķiet, paldies, šķiet, ka EKR grupa šeit nav pārstāvēta. Tālāk, goja, Jorgin, tu uzstāsies, jā, paldies, Šaron. Es arī gribu pirmām kārtām pateikties kolēģiem. Es domāju, ka nu vismaz man tas ir bijis viens no visintensīvākajiem darbiem, kas ie, iekļāva dažādu veidu lūgu delegāciju izbraukumus un pasākumus, ko es vispār esmu piedzīvojis. Turklāt gribu arī uzsvērt, ka manuprāt bija ārkārtīgi svarīgi, Filips arī to norādīja, eh, nu, aizbraukt uz vietas un redzēt, kas tur notiek. Viena lieta ir par to visu lasīt, un otra lieta ir to redzēt visu savām acīm. Turklāt tā visa rezultātā mēs eh, nu, noved arī pie tā, ka daudzi, ar kuriem mēs runājām, pastāstīja mums, ko viņi gaida no mums. Viņi liek, liek uz mums milzīgi eh, cerību, milzīgas cerības. Kiprā īpaši labi tas parādījās. Viņi patiešām cer, ka Un to viņi arī nu, mums stāstīja un teica, lūk, cik labi, ka jūs esat ieradušies, beidzot kāds no Briseles šeit ir ieradies un skatās, nevis tikai sēž Briselē un runā par nezinu ko tur, bet lūk, ierodas un runā ar mums. Viņi to uzskatīja par ļoti svarīgu, to uzskatīja arī par ļoti pozitīvu zīmi, bet tāpat laikā viņi, nu, mēs viņos radījām cerības, ka lūk, būs arī kaut kāda veida uh, sekas tam, ka mēs novērta, novērojam šīs sociālās sekas, un citi kolēģi jau konstatēja, ka Tas viss um, ir, protams, pakļauts daudzām un dažādiem aspektiem, bet ir tāda arī kopējie vektori, respektīvi, ka tieši sociālā joma ir tā, kurā viņi gaida kaut ko notiekam. Un mums kā parlamentam tāpēc vajadzētu arī uzņemties zinām atbildību savā turpmākajā rīcībā par to. Un tāpēc šai ziņojumā tas jāņem vērā, jāņem vērā arī kādas sekas Eiropā būs tam, ko mēs eh, šeit domā, eh, lemjam. Es negribu tagad šeit arī tiešām par ideoloģiju runāt. Es piekrītu Otomāru Karas nostājai, kas, kurš teica, ka, lūk, mums nevajag šeit runāt par ideoloģiem, bet par faktiem, un jādara tas ir pavisam nopietni, eh, reāli skatoties uz problēmām, bet tāpat laikā es gribu uzsvērt arī to, ko teica Filips, respektīvi. Uh, ka mēs jau nevaram nu, nonākt pie risinājuma par katru cenu atsakoties no pilnīgi visa, jo tad jau beig beigās neko neiegūsim, tas nāks tikai par sliktu parlamentam. Un man, nu, pēc tam, kad es saņēmu pirmos kompromisu priekšlikumus no kolēģiem, ar tiem iepazinos, nu, tad man radās uh, sajūta, ka, nu, varbūt tiešām mums izdosies kopīgiem spēkiem nonākt pie kaut kā tāda, kas varētu arī tad ieraudzīt dienas gaismu. Uh, Nu, par visu vienoties, protams, mēs nevarēsim, tas arī pilnīgi skaidrs. Kas attiecas uz mani, tad es gribēju pievērties pāris lietām, kas man, nu, bija tāds, šita tāds ļoti uzkrituši. Viens ir šī sociālā jums, sociāls saks, arī Nils par to runāja. Viņš ļoti skaidri to par to runā, un kas mani personīgi arī, nu, ļoti skāra bija tas, ko, piemēram, teica tie, ar ko tikāmies Grieķijā, piemēram, veselības aprūpas sistēma, apmēram 10 miljonu, no 10 miljoniem Grieķijas iedzīvotāju iedzīvotāji, 3 miljoni šobrīd ir izslēgti no kopējās veselības aprūpas sistēmas. Un viņi teica, ka lūk, tas rezultāts ir arī tāds, ka ir daudzi, kas vienkārši mirst, kas varbūt būtu varējuši dzīvot sveiki un veseli tālāk, ja viņiem būtu bijusi piekļuva šiem pakalpojumiem un um, kas būtu varējuši varbūt dzīvot arī daudz veselīgāk. Tas ir fakts, ko arī nedrīkstam ignorēt, Werner. Es nezinu, vai Vācijā kāds labprāt par to grib dzirdēt, bet tāda tā lieta ir un tas ir arī skaidri un gaiši jāpasaka. Šāda lieta ir notikusi. Nu, tā ir viena šīs monētas puses sociālās saks, bet arī politiskajā ziņā man radās tāds iespējas, ka vismaz šajās trijās mazajās valstīs, Kiprā, Portugālē un Grieķijā, eh, politisko sarunu kontekstā sajūta ir tāda, ka faktiski netiek dota vietējiem iedzīvotājiem pašiem paust savu nostāju, savu, savas vēlmes. Nav nekāda spēku samēra. Ir lūk, viss šī eiro grupa, padomu un nezin kas. Un tad no otras puses ir šīs mazās valstiņas, eiro valstiņas, kas, kuram jāpakļaujas vairākumu spiedienam. Es tīri politiski raugoties uz to uzskatu par ļoti problemātisku situāciju. Jo nevar būt tā, ka ir lūk šāds īpaši mazas valstiņas, uz kurām tiek izdarīts spiediens politiskie pārstāvi no Kīpras runāja, ka viņiem radusies sajūta, ka viņiem burtiski kāds ir pielicis ieru, mm, ier pistoli pie, pie, pie deniņiem un tagad viņiem jādara viss, kas tiek likts. Es gribu šādas viedokļas ņemt nopietni un domāju, ka mums ir jāmēģina rīkoties tā, lai mēs varam šo Eiropas Savienību kā kopumu uh, veidot un šādi neizturēties viens pret otru. Nu, lūk, tādas pār, tāda pāris iespēja, par ko gribēju izteikties, kas man šķita svarīgi. Un par tiem gribēju pastāstīt arī jums. Par grozījumiem runājot, grozījumiem, ko iesniedzām. Tie, jāsaka, manuprāt, ir divos virzienos. Pirmām kārtām, domāju, ka visi esam viensprāts par to, ka, nu, lūk, ņemot vērā uh, ši, uh, šo krīzi un to, kā tā mūs nu, pārsteidz, nesagatavotas tieši Eirozonā, ir jāatbild uz jautājumu, kā tad mēs reaģējam um, uz šādu krīzi, ja nav atbilstīgi instrumentu jautājums, kas no tā visa izriet, protams, attiec arī uz tiešiem struktūrām, uz tiem, kas pārstāv Eiropu un uz sociālām tiesībām, pamatiesībām, kā tās tiek ietekmētas. Un tad, nu, ir rodas jautājums, cik tālu šāda veida izņēmuma situācija leģitimizē to, ka mēs atskamies no kaut kādām tiesībām, tās nostumjam otrajā plānā. Un kas tad ir tas, ko mēs gal galā respektējam? Un daļa no maniem grozījumiem ir saistīta tieši ar šo jautājumu, un kolēģi to jau zina. Tas ir jautājums, kas skar arī Austriju, uh, jo lūk, tur ir īstenots pētījums Un uz šo pētījumu tad es arī grozījumos atsaucos un uz to paļāvos. Otrs jautājums manos grozījumos ir, eh, lūk, vēl viens, respektīvi, ir ārkārt, ir jādomā par to, cik svarīgs ir šīs reformas. Es negribu teikt, protams, ka šīs reformas nav svarīgas un ka tās nebija vajadzīgas, nē, bet es, nu, un te runājam par reformu vienskotlību vai daudzskaitlību, bet cik liela bija to nozīme šajās valstīs, par kurām runājat? Ja skatāmies uz šīm valstīm, tad redzam, ka, nu, reformas tur ir bijušas, jā, bet jāuzdod jautājums Vai nepietiek ar to, ka šīs četras mazās valstiņas Eirozonā pašas ar savām reformām nebūtu varējuši tikt galā, jo tām jau arī bija taču vēlme, vai gal galā viņas tomēr ar šīm reformām varēja panākt Eirozonas stabilitāti, jeb nē? Jeb varbūt gluži otrādi tas, ir, tas liecina par kaut kādu nepilnību pašā eirozonas sistēmā, un varbūt krīze tos ir parādījuši. Nedrīkstam krīzi izmantot kā tādu aizsegu, lai ne, nerunātu par tādiem nērtiem lielākiem jautājumiem. Mums ir jādomā par to, kāda eiro struktūras, eirozonas struk, struktūrā ir tieši šādām niansēm loma. Nu, lūk. Un vai tiešām mēs ar reformām panācām, ko gribējām? Man šķiet, ka nē. Nu tā tad automārs jau runāja par to, kāds ir šī ziņojuma mērķis. Nu, e, veid, kreiso grupas piedāvājums vienmēr ir bijis Eiropas monetārā fonda pārvaldības jautājumu. Nu, vismaz tā tas bija krīzes sākumā. Protams, ka mm, ne jau mūsu ziņā ir par to visu tagad lept beigu beigās, jau tas atkarīgs arī no tā, kā šās fonds izskatītos, kas tajā tikt ietverts, bet, nu, ideja vien jau, manuprāt, ir svarīga virzīties uz priekšu eh, ar šādu koncepciju. Un tas ir, protams, jāpakļauj kopienas metodai. Un vēl viena lieta. pēc atsevišķiem no mūsu apmeklējumiem Vācijas plašiņas iedā saziņas līdzekļi teica, ka lūk, nē, demokrātijas deficīti vispār nepastāv. Es domāju, ka tā īsti tomēr nav. Un es domāju, ka nav pareizi teikt, ka lūk, šāda spēcīgākā valsts, e, nu, vienkārši ignorē to, ko saka Kipras kolēģi. Viņi teica tā, ka Vācija burtiski okupējas visu ēst e Varam, protams, te arī detaļās runāt, bet nē, bet ir politiski, es domāju, tiešām tā ir vienkārši katastrofa, ja vispār šāda veida priekšstats rodas, ka es ir Vācijas rokās, un es domāju, Vācijas pašas interesēs būtu šādu uzskatu novērst. Un pielikt punktu. Nevar tiešām rasties tāda doma, ka Vācija vien pati tagad vada šo kuģi. Nu, nu, nedomāju, ka šādai vajadzētu būt arī sociāldemokrātu, arī sociāldemokrātu šai vīzijai tāda, tāda katrā ziņā konteksta nebija. Līums turklāt gribēja dzirdēt arī par to, ko mēs domājam par attiecībos laika grafiku. Uh, Un nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka mums ir jācenšas izdarīt visu, lai mēs nonāktu pie saprātīga ziņojuma ar saprātīgiem kompromisiem un tad pēc tam, nu, laistu to tautās, kā teikt, tieši tā kā plānots. Esam atbildīgi par šo ziņojumu, mums ir bijuši atbilstīgā pieredze arī mums sasaukuma laikā, un es domāju, tāpēc arī mums šajā parlamentā vajadzētu to visu atrisināt Protams, ka tas jau nav vēl tāds pats gala punkts. Bet, nu, domāju, ka tas būtu labs solis tālākam darbam. Um, nu, tad kas vēlas izteikties? Man sarakstā lūk ir jau daudz. Podimāta, Werner Langen, Niklas Šuntis, anybody else? Vēl kāds? Uh, Mrs. Kratzer. Mr. Schmidt. Mr. Schmidt. Ole. Anybody else? And uh, the bad news you, I put myself on the speaking ah, list yes, too. Yes, yes. Es pat arī vēl gribu būt runātājs sarakstā. Jā, jā, man arī ierakstiet. Skumji, bet fakts. Tātad. Izteikšos pirmā, ja man ir jāatbild uz pāris punktiem, kas tika jau pieminēti. To, diemžēl, pieminēja tie, kas nu jau ir devušies prom. Ulu, piemēram, jau prom, bet, nu, uh, jāatceras, kāpēc mēs vispār pie šī jautājuma strādājam, kāpēc gatavam šo trojkas ziņojumu. Cita starpā tāpēc, ka vēlējāmies runāt par to, cik tiesiski pamatoti trojka darbojas un cik tiesiski pamatots ir tās rīcības. Un kādas ekonomikas sekas rāda šī darbība, kā teica Filips Lamberts. Mums ir ļoti uzmanīgi jā, jārīkojas šai kontekstā. Mēs nevaram, protams, teikt sabiedrībai, lūk, eh, viss ir slikti, jo tas tāpēc, ka tā paredzēts, lūk, pielikumos un reglamentā. Nē, tā mēs nevaram prezentēt eh, šīs sociālās sekas. Mēs runājam šeit par ekonomisko ciklu, to, kas notiek makroekonomikā, sociālajā jomā, kā tas tālāk atsaucas uz lūk, tautsaimniecību. Un tādā, tādā kontekstā mums arī šīs diskusijas jāsaglabā. Nedrīkstam iet ārpus tā, jo tās ir arī mūsu komitejas kompetences. Nedrīkstam iet ārpus tām, ja mēs tagad iekritīsim tu pārāk dziļās detaļās ne, un sāksim runāt par visām sociālām neansēm. Un, protams, atzīstot, ka pastāv ekonomikas uh, ietekme, tad mēs varam sastapties ar risku, ka uh, pārkāpjam mūsu kompetences un, piemēram, nu, tā jau tad var būt nodarbinātības komitejas kompetence. Tāpēc mums jābūt ir piesardzīgiem, arī izstrādājot kompromisu grozījumus. Un eh, ir, protams, arī šajos balsojumus pa daļām jāuzmanās, lai mēs neizņemam tos vārdus, kas ir mums svarīgi un kas attiec tieši uz mūsu kompetences. Es domāju, ka beigu beigās mums tomēr izdosies nonākt pie apmierinoša izcinājuma. Uh, happening in this in this committee. Ne, nu jā, šajā komitejā tātad mums ir mūsu kompetence par laika grafiku runājot. Man šķiet, pēc tam, kad būsim šo ziņojumu apskatījuši, tad mēs tomēr vēlamies, lai mums būtu arī zināms laiks, vēl kamēr esam visi kopā, lai to visu prezentētu. Man nepatīk tā doma, ka mēs nobalsojam par to pašā pēdējā mirklī, aizsūtam diez viņi zina kur, un tad kāds tur uh, vēlēšana laikā, nu, neskuras pasaules malas, skatāmies, kas notiek. Nu, te jau neviens to neņems vērā. Vēlēšana kampaņas laikā viss var teikt nesko. Mēs domājam, ka mums tomēr jāizmanto tā iespēja, ka mēs vēl esam šeit visi kopā un vēl kā komitējai par to arī tad attiecīgi jārunā, tā lai mēs varētu projicēt mūsu kopējo vīziju arī plašsaziņas līdzekļiem, jo galā tas taču ir jautājums, kas ir. Uh, nu, tāds svarīgs, nozīmīgs. Nu, lūk, tādi priekšādātājs komentāri. Bet, nu, gribu runāt arī par pieciem saviem grozījumiem, tie ir personīgi. Trīs tēmas tur iezīmējas. Pirmām kārtām 830 un 831 grozījumu, kur progresīvu parādu šo attīstību par bankas glābšanu ar akciju, akcionāru aktīviem un līdzekļiem, eh, un tur, lūk, kā šī koncepcija attīstījusies. Eh, Kipras gadījumā tas, protams, nonāca eh, līdz tam, ka pat depozītu noguldītāja līdzekļi tika piedāvāt kā viens no risinājumiem. Tas ir atkal tā otra galējība, to nedrīkstam. Ja rīkoties ir jādomā par to, kā tas, piemēram, norisinās. Nu, tas ir jautājums, kas mums ir jāatzīst, un uh, secinājums eh, šobrīd, kad esam pieņēmuši banku darbības noregulējumu mehānismu, ir tāds, ka ir, lūk, 8% eh, nu, jāspēj sekt no kopējām saistībām ar šo. No evolūcija ir notikusi. Es domāju, ka tā bija arī nepieciešama konkrētajos apstākļos, bet tāpat laikā ir jāatzīst, ka faktiski tās rezultātā atsevišķos gadījumos ir radījusi arī dažādus netaisnīgus um, elementus Un ir tādi, piemēram, tādas puses, kas uzņēmušās ļoti lielu slogu Eiropas Savienības vārdā kopumā. Domāju, ka tā, šī situācija pelnīs analīzi. Jo ir jau labi atsevišķas valsts saka, lūk, mēs te vēlamies tādu starpieskaitu Eiropu un tā tālāk, bet vai tad tā tas notiks? Atsevišķi tādā gadījumā nu, tas nozīmē to, ka tie, kam ir parāds, līdzekļi tikai skatīt tiem, kam nav parāda. Tas nav atbilstīgi. Tāpēc iesniedz lūk šos 829, 832 savukārt, kuras saku, ka mums nepieciešams izmantot elastības um, māržu, kas pieejama stabilitātes un izaugsmas paktā, lai pārliecinātos, ka tad, kad esam palīdzējuši visiem mēs, mēs viņus pēc tam nesodām par to. To mēs jau par to runājam jau divu dokumentu pakotnes ietvaros. Nu, tā, turklāt šobrīd arī tas ir tāds pretrunīgs jautājums, jo mums vajadzēs atgriezties pie tā, cik taisnīgi vai netaisnīgi šis un tas noticis pro, valstīs, kurās īstenoja šīs programmas, šī tiešā kapitalizācija un tā tālāk mm, caur ESM. Mm, e nu, lūk, es centos, protams, to visu noformulēt tādā, nu, delikātā veidā, saprotamā veidā, bet, nu, protams, ka šeit ir jautājums par taisnīgumu, ko nedrīkstam ignorēt. nu, kur, lūk, kur tiek runāts par šiem transfēriem, par labu valstīm, kurās situācija ir labāka. Un visbeidzot, mans galapunkts 830. De, 390. to iesniedz diezgan vēlā laika posmā, jo man sāka rasties bažas par to, cik neatkarīgas funkcijas ir ECB plašsaziņas līdzekļos. Nu, daudz kas par to tiek runāts, par to, kas notika Kiprā. Uh, ir ļoti grūti saprast, kā tad šī lieta pašos pamatos ir. Bet, nu, līdzīga, varbūt ne tik pretrunīga situācija bija ar Spāniju, kur nomainījās valdība, īsi pēc tam nomainījās arī ECB pārvaldītājs, un es neesmu gluži pārliecināta, ka tas ir tas labākais E, ko darīt, ja līgumā gal galā ir paredzēts, ka ir jābūt neatkarīgai centrālajai bankai. Es esmu to tā vispārīgi censies formulēt. Tā, lai nerādītu ar pirkstu lūku Spāniju vai kaut ko citu. Nē, es atvainojos, nedrīkst šeit runāties, jo citādi ir ļoti liels troksnis telpā. Es nevaru pat pats sev vairs sadzirdēt, ja jūs turpināt sarunas. Nu, tā tad ir ļoti svarīgs šis jautājums, manuprāt. Tas sasaistās ar trojkas lietu, jo centrālo valstu, centrālo banku lomas ir, ir svarīgas. Tās spēlē lielu lomu likviditātes um, regulējumā un tā tālāk dalību valstīs. Tam jādarbojas neatkarīgi, tam jāspēj neatkarīgi īstenot novērtējums, neatkarīgi no privātā sektora. Jāspēj aplēst, kāds ir spiediens uh, no visām pusēm un to grib, uz to gribēju norādīt. Gribēju teikt, ka mēs nedrīkstam nu, šādi nonākt pie rezultātu, nedrīkstam nonākt pie kaut tāda, kas rada papildus problēmas nu, tieši attiecībā uz centrālo banku neatkarību. Nu, varbūt papildus vēl par to parunāšu vēlāk kādā mm, punktā. Nu, tas viss, kas man sakāms. Nākamais runātājs man sarakstā ir Diogo. Obrigado. Sharon. Paldies! Es vispirms vēlētos uh, uzslavēt visus, kuri ir piedalījušies šajā darbā, jo uh, šis ieguldītais darbs ir uh, ļoti labs un pozitīvs. Ir tīpaši vēlos pateikties Otmāram Karasam par viņa sniegto ieguldījumu. Viņš vienmēr ir balstījies uz veselo saprātu. Viņš vienmēr ir runājis uh, vispārīgi, vispārinoši un uh, uzstājoties publiski, viņš nekad nav norādījis uz konkrētiem gadījumiem, kas varētu izraisīt kādas iekšējas domstarpības un es viņam par to īpaši pateicos. Es arī piekrītu, ka mums nepieciešama pragmātiska pieeja strādājot pie šā ziņojuma. Mēs nevēlamies, es, lai uh, tas šis ziņojums novestu pie uh, kādām ideoloģiskām pozīcijām un domstarpībām un šķelšanās. Uh, lai te jau nesāktos tāda priekšvēlēšana kampaņa, kas nevienām nedos neko pozitīvu. Es gribu teikt, ka esmu pārliecināts, ka mēs vienosimies par dokumentu, kurš gūs absolūtā vairākuma atbalstu šai parlamentā mums ir jāierobežo, jāievēro zināmas robežas šais debatēs. Mums nevajadzētu runāt par kādas konkrētas valsts programmu. Mums ir jārunā par to, kā Eiropas Savienība reaģēja uz šīm problēmām un kādas mācības no tā mēs varam gūt nākotnē. Ja mēs pieturēsimies pie šādas pieejas savā darbā, uh, tad uh, mēs rīkosimies pareizi. Un es to saku tādēļ, ka pats esmu Portugālis. Portugāle pilda uh, ekonomikas atveseļošanas programmu, un tomēr es saku, ka nav jēgas runāt, kurš uzspieda konkrētai valstī kādu uh, ekonomikas uh, atveseļošanas programmu. Manuprāt, šobrīd tā, šāda diskusija nav uh, būtiska. Protams, ir tādas lietas, ko atsevišķi dalību valsts ir piedzīvojušas, kas ir absolūti nepieņemamas, un tās nedrīkst atkārtoties nākotnē. Protams, šie risinājumi nekad nav pilnīgi ideāli, tas nav iespējams, bet ir tomēr jāsaprot, ka vēl sliktāk būtu bijis, ja nekāda reakcija, nekāda rīcība nebūtu notikusi. Un tādēļ mums ir jārod līdzsvarots risinājums. Bija e, tādi pasākumi, ko Trojka īstenoja, kas bija slikti un bija labi pasākumi. Mēs nevaram uzskatīt, ka Eiropai nevajadzēja rīkoties. Un, protams, Eiropai ir nepieciešama stabila uh, reakciju šādās situācijās balstoties uz kopienas ideju un starp valdību risinājums nav liederīgs. Un noslēgumā vēlos teikt, ir viens grozījums, kuram es vēlos pievērst abu līdz referentu uh, uzmanību. Tajā ir aprakstīta četru dalību valstu situācija programmas uzsākot, tātad Īrija, Grieķija, Kipra, Portugāli. Triju valstu gadījumā ekonomikas dati tika izmantoti attiec pār port laika periodu, kas bija gadu pirms krīzes sākuma, bet Portugāles gadījumā šie dati bija par 2007. gadu, kad krīze vispār vēl nebija sākusies. Es, uh, es nesaprotu, kādēļ tika izmantoti šie 2007. gada dati. Tie, tas bija gads, kad tika parakstīts Lisabonas līgums, bet es nezinu, vai tam ir kāds sakars ar šo Uh, lietu, tāpat Fiona kungs tika iecelts par Francijas premjerministru, arī tam nav nekāds sakars ar šo lietu. Un šai, šis bija starptautiskais polo un delfīna gads, un tajā mēs arī atzīmējām vairākas simt gadu jubilējas, bet nu, neviena no šiem aspektiem nepamato to, kādēļ kā saucas gads tika izmantots 2007. gads. Manuprāt, attiecībā uz visām dalībvalstīm bija jāizmanto viens un tas pats atsaucas punkts, jo Portugāle tiek šajā gadījumā diskriminēta. Un tādēļ Es esmu iesniedzis grozījumu, norādot, ka visos gadījumos, kad tiek uzsākts korekcija programmas, ir jāizmanto dati par vienu un to pašu atsaucas periodu. Un es vēlreiz pateicos ēnu referentiem un līdzreferentiem. Liels paldies! Ευχαριστώ πολύ. Ανή Ποντεμάτα. Paldies. Priekšsēdētāji. Turpināšu no tās vietas, kur Diego apstājās. Arī es gribētu pasvītrot to, ka izvēle sasaukt trojku pirmkārt Krievijai, Grieķijai atvainojos un pēc tam citām valstīm ir ļoti nozīmīga un ne pilnīgi svarīgi, lai varētu izvairīties bankrotu ar sekām, kas varētu būt vēl smagākas nekā tās, ko piedzīvo šīs valstis un eirozona vispārīgi. Un bez tām arī vairāk kolēģi jau to pasvītroja, ka Šīs uzdevums ir īpaši sarežģīts un tāpēc, un arī ziņojuma sagatavošanas process ir ļoti sarežģīts un tāpēc, manuprāt, abi referenti ir pelnījuši ne tikai pateicības vārdus, bet arī apsveikums, jo šeit ir runa par ļoti grūtu uzdevumu un jums ir izdevies tuvināt uh, tik atšķirīgās nostājas Eiropas parlamentā attiecībā uz jautājumiem, kas ir tik ļoti jūtīgi, un jums ir izdevies sagatavot eh, konsensuālas pieejas, kas arī ir atspoguļots iesniegtajos grozījumos. Un, kā jau to sacīja Jorgens un Filips parlamentam, ir ļoti svarīgi, pat ja šis ziņojums netiks uh, izmantots kā vēlēšana kampaņas instruments nevienas personas te partijas rokās. Tomēr, manuprāt, šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs parlamenta ticamībai, kā ievēlētas struktūras eh, darba ticamībai. Un tas fakts, ka šis ziņojums ir sagatavots tieši pirms vēlēšanām, ir apsveicams un arī domāju, ka tas tiks apstiprināts, tā skaitā plenārsēdē un ceru, ka tā saturs būs pilnīgs, līdzsvarots un atspoguļos dažādās pieejas Eiropas parlamentā, it īpaši runājot par nākotnes perspektīvām. Un otomēr esmu piekrīt, un arī citi jau to pasvītroja, ka šim nolūkam mums ir jāmet pie malas ideoloģiskas pieejas, jo ne jau tādā veidā mēs varēsim to nosaukt par pamatelementu šajā ziņojumā. Tāpat arī neaizmirstīsim, kā pilsoņi ļoti cieši seko šim jautājumam, ir tīpaši pilsoņi tajās valstīs, kur šīs programmas tiek piemērotas. Tāpat arī mēs nedrīkstam atstāt iespēju, ka mēs mūsu komitejā strādājam tikai ar skaitļiem, jo aiz skaitļiem stāv dzīvi cilvēki, bet mēs piekrītam tam, ka ideoloģiskai pieejai šajā gadījumā ir jātiek liktai pie malas un domāju, ka Tas ir vēstījums, kas ir nododams ar mūsu ziņojumu palīdzību. Tā skaitā viens no adresātiem būtu arī Trojka. Šodien, kad mēs apspriežam ziņojumu, ir valstis kā manēģā, kuras atrodas ļoti grūtā izvērtēšanas fāzē. Nosaukšu piemēru šīs izvērtēšanas izvērtēšanas ietvaros šajās dienās, un kamēr mēs diskutējam, trojka prasa Grieķijas lēmējiestādēm pieņemt likumu, kas dotu zaļo gaismu kolektīvai atlaišanai no darba. Tā ir, ir runa par valsti sastajā recesijas gadā. Grieķijā ir deflācijas et, etapā, ne tikai pakļaut šiem riskām, ir algu samazinājums, ir deflācija, kas vēl aizvien apgrūtina situāciju, bezdarba līmenis ir tāds, kā tas ir, un vai šie struktūrālie priekšlikumi un pieeja viens izmērs dar visiem, tā ir jākritizē, jo iedzīvotāji, viņu skatieni ir pievērsti mums, runa ir par iedzīvotājiem valstīs, kas ir pakļautas korekciju programmām. Tālāk par citiem aspektiem. Es piekrītu Otomāram par uh, prioritāru kopienas metodas un likumdošanas izmantošanu, un turklāt ar prieku konstatēja, ka tas ir norādīts ziņojumā. Tāpat arī gribu pasvītrot, ka šīs pieejas ietvaros es prezentēju grozījumu numurs 133 un domāju, ka mūsu šodienas diskusijas ietvaros ir jānorāda, ka ekonomiskā palīdzība īsā termiņā novērš haotisku bankrotu, taču vidējā ilgā termiņā e, nevarētu e, teikt, ka palīdzība ir domāta tikai parāda atmaksai, lai tā uh, negultos uz citu valstu nodokļu maksātāju pleciem. Ir pilnīgi skaidrs, ka parāds ir jāatmaksā, ka to nedrīkst uzlikt e, citu valstu nodokļu maksātāju pleciem, taču mērķis ir jāsasniedz ar to palīdzību, ko mēs piešķirsim šo valstu ekonomikām, lai tās varētu tikt atveseļotas un izpildīt savas saistības. Tālāk vēl viens punkts, ko pasvītroja citi kolēģi, un manuprāt, šajā sakarā mums būs viedokļu vienprātība parlamentā, un ir runa par vienprātību veidot kohēziju starp šīm programmām un Eiropas Savienības darbību eh, eh, eh, plāniem konkrēti. Uh, pār apvārsim 2020, un šajā gadījumā parlamentam ir ļoti nopietni jāstrādā pie šiem jautājumiem. Un tālāk vēl daži vārdi par manu valsti, Grieķiju. Jūs jau zināt, ka. Mm, situācija mums ir pazīstama. Es apzināju Es apzinos pausto kritiku un atbildību, kas pienāks manai valstī, taču, manuprāt, nebūtu taisnīgi nepiebilst. Un arī ziņojuma projektā ir sacīts pauž nožēlu, ka nav panākts progress Grieķijā. Domāju, ka tas nav taisnīgi, jo mēs esam konstatējuši, ka Grieķijas pilsoņi ir nesuši lielus upurus, ir panākti struktūrāli progresi un domāju, ka iedzīvotāji ir pelnījuši atzinību, ir jāatzīst tas, ka ir, rezultāts ir iespaidīgs, pat ja ir ļoti daudz darāmā. Nākošais Werners Langens. Jā, vielen dank. Tas ir in der Tat so, dass äh, die Programme. Jā, Pat tiešām ir tā, ka šīs programmas uh, bija grūti īstenojamas uh, valstīs. Uh, reformas, kas gadu desmitiem netika veiktas, bija jāpaveic ļoti īsā laika sprīdī un kā ietekme uz iedzīvotājiem bija ļoti negatīva. Bet, nu, tā pašā laikā mums uh, ir jāat atbrīvojas no lobiju un ideoloģijas ietekmes šajā ziņojumā. Diemžēl grozījumos mēs šādu ietekmi konstatējam. Pirmais jautājums, par ko uh, notiek sabiedriskas debates, ir uh, tās, ka trūks demokrātiskās kontrolas un atbildības. Uh, Eiropas centrālā banka un SVF šeit darbojās, un komisija pieļāva uh, visām tā ritēt uz priekšu. Uh, Tāpat var teikt, ka komisijas efektīva darbība vienotā tirgus uh, īstenošanā absolūti ir tālu no pilnības. Uh, par līgumu pārkāpšanu, piemēram, pret Vāciju. Vācijas gadījumā šeit ir 300 šādu pārkāpumu, un uh, mēs esam federāla valsts. Pēc tam otrajā vietā ir Grieķija pārkāpums skaita ziņā, pēc tam Francija. Šeit pat nav runa par valsts izmēru, par valsts lielumu. Uh, šī situācija ir pastāvējusi gadu desmitiem un komisija gluži vienkārši ir noskatījusies un neko nav darījusi. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta - tātad palielināt demokrātisko kontroli. Un trojkas izveidošana e, it kā bija tāds uh, ārkārtas pasākums. Uh, e, Podimāts kundz, ka savā laikā citu risinājumu nebija, es tam piekrītu, mums nebija mūsu rīcībā citu instrumentu, ko izmantot. Uh, Mums nebija gatavu modeļu, uh, nebija gatavu makroekonomisko modeļu. Un visi veiktie pasākumi tika detalizēti izrunāti ar attiecīgajām valstīm, un par tiem tika panākt vienošanās, un tikai Kipras gadījumā viss nogāja greizi. Jo Kip pieprasa, valdība pieprasīja, lai tiktu garantēti visi no, lai tiktu iesaistīti visi noguldījumi šai procesā, un tā nebija trojkas prasība, bet gan uh, Kīpras valdības prasība. Un Grieķijas gadījumā, nu es uh, negribu pārspīlēt, Anī, bet. Uh, Es pieminēju nu pats savu 226. grozījumu, par ko nožēlu pauda Rudī Kraca. Visas citas valstis uh, strādāja labāk nekā Grieķija. Jūs varat mainīt šo formulēm, bet ja mēs vēlamies godīgu patiesu ziņojumu, tad mums ir jābalstās uz patiesību. Un, ja par uh, port Portugāles uh, situācija tā ir taisnība, tad valsts saskārās ar milzīgu spiedienu. Komisija un uh, prezidents Barozo pieprasīja, ka Portugālei ir jāsniedz šāds finansiāls atbalsts. Portugāla pati to nevēlējās, bet komisija uz to uzstāja. Un uh, šī uh, trojkas uh, loma ir uh, jāizvērtē. Nevar visā maini, vainot trojku. Patiesībā problēmas jau radušās uh, ir uh, eirozonas veidošanas laikā, jau kopš 1994. gadā ar stabilitātes un izaugsmas paktu. Un Grieķija ies sniedza novēlotu pieprasījumu balstoties uz nepareiziem skaitļiem. Un es toreiz atturējos, jo es nebiju pārliecināts. Tas, ka šeit mēs uh, rīkojāmies it kā balstoties uz politiskiem uh, kontaktiem. Ir jāpaskatās, kādā, kādā kontekstā Grieķija iestājās Eirozonā. To arī nedrīkst aizmirst. Un pirmo reizi stabilitātes paktu pārkāpa Vācija un Francija. Uh, četru gadu intervālu, un tās padarīja šo paktu elastīgāku un arī neefektīvāku. Un to es atkārtu arī Vācijā katreiz. Ja jūs vainojat visā mazās valstis, ka tās esot pārkāpuši stabilitātes un izaugsmas paktu, tad jāpaskatās uz Šrēdera un uh, Fišera valdību. Līdz 2005. gadam pakts tika pārkāpts četras reizes, uh, ieskaitot arī Francijas pārkāpumus. mums tika nosūtīta tā saucamā zilā vēstule. Un politiskā, ja politiskā elite nespēja ievērot šo paktu, kādēļ tad vajag vainot arī mazās valstis? šādā situācijā. Es domāju, ka bija lietas, ko varēja darīt citādi, bet visa šī situācija izvērtās tāda, tādēļ, ka gadiem ilgi pastāvēja bezdarbība, ka komisija nerīkojās, ka tai vajadzēja rīkoties. Un mums šādās politikas jomās ir jāpanāk atbilstošs līdzsvars. Mums, protams, ir jāatzīst, ka valstīs pietika politiskās drosmes, lai lietas sakārtotu, bet Vācijā uh, Vācija 2000. gadā bija uh, Eiropas slimnieks, kā mūs toreiz sauca. Bet valdībai bija izstrādāta darba kārtība, pat uh, pārvarot domstarpības savā partijā, Šēders uzņēmās risku, riskējot ar uh, riskējot zaudēt vēlēšanas, bet uh, tika uzsāktas reformas, bet uh, citu vietu šādu grību mēs uh, nekonstatējam. Es redzu, es, man šķiet, ka šeit tomēr ir uh, politiska darba kārtība, kamras komanda ir aizgājusi. Uh, next, it's Niklas Čuntis. Kamers, uh, jā. Čuntis kungam vārds. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Es atklāju ar Langēnu kungu kopīgu punktu. Diemžēl viņš dodas projām, arī es protestēju pret parlamenta televīzijas projām došanos. bet kādā iz, sakarā, tādā kā, tādā kā Eiropas iedzīvotājiem būtu jādzird tas, ko mēs šeit runājam. Un es dzirdēju debašu laikā, Eh, divas lietas no kolēģiem. Pirmkārt, mēs eh, nevēlamies ideoloģisku tekstu, un otrkārt, izvairīsimies no vēlēšanu kampaņas. Un tagad par šo vēlēšanu kampaņas jautājumu. Es negribu atkal atgriezties pie jautājuma, kā mēs esam tik tālu nokļuvuši, jo uh, Es nezinu, vai jūs piekrītat, vai jūs to zināt, bet katrā ziņā situācija ir tāda, ka mēs esam nonākuši pie šī ziņojuma tieši pirms e, vēlēšanām. Kādu secinājumu var izdarīt e, pilsoņi, vai mēs nevarējām to darīt agrāk, ja ņemot vērā esošos elementus, jā, mēs to būtu varējuši panākt agrāk. Tālāk, dārgie kolēģi, gribu sacīt, ka mans viedoklis ir tāds, ka Grieķijas tauta negaidā no ziņojuma, kas tiks pabeigts marta beigās, ne slēdzienus, ne skaidrojumu, kāpēc Grieķijas tauta piedzīvo to, ko tā piedzīvo nu jau četrus gadus. Grieķijas tauta eh, izdarīs pati savus uh, slēdzienus. Taču mums ir mūsu liekulīgie paziņojumi, visi šie, eh, visi šie pasākumi par korekcijas programmām un tā tālāk. Mēs eh, norādījām, ka politiskā pretestība kavēja sākotnēji šo pasākumu īstenošanu. Kas, kāds tad ir izaicinājums šim ziņojumam? Mēs nesagaidām tagad, ka mēs nāksim klajā ar secinājumiem un slēdzieniem. Cilvēki tos ir izdzīvojuši. Nekā... Bet mums būtu jāpanāk parlamenta kompetences juridisks kontrolas dokuments un tāds, kas atspoguļotu mūsu tautas pārdzīvoto ikdienā. Un mums ir jādomā par to, vai ziņojumā teiktais atbilst notikumiem, bet kur ir politiskā problēma. Ja sagaidot Eiropas vēlēšanas, pilsoņi saņem vēstījumu, ka mēs šeit sekojam cilvēku reālām problēmām, ka mēs parādām to, kas notiek, ko, ar ko viņi saskarās, un ja mēs savā ziņojumā norādām, ka neko daudz nevaram izdarīt, tad mēs atstāsim iespaidu, ka mēs īsti neizprotam notiekošo. Manis iesniegtie grozījumi ir balstīti uz diviem, ir balstīti uz eh, diviem faktiem. Pirmkārt, un es uzlūkoju Somijas kolēģi, jo viņš saka, ka mēs esam um, iekavējuši visu ļoti žēlu es tagad uzrunāju tevi, bet uzklausīšana mums bija 2012. gada 27. martā. Un šajā gadījumā mēs jau būtu konstatējuši leģitimitātes problēmas un problēmas saistībā ar korekcijas programmām. Tālāk par likumību. Kur ir pro problēma? Kur tā slēpjas? mēs visi piekritīsim, ka trojkas izveidošana nebija legāla no paša sākuma. Otrkārt, komisijas e, loma trojkā. Komisija tā tad e, struktūra, ko mēs vēlamies kontrolēt. Man ir ļoti daudz jautājumu šeit. Komisija, kas sargā līgumus un kopienas tiesības, šķiet, nepārzina šīs eh, tiesības. Ar trojku, ar savu dalību trojkas priekšlikumos komisija ir šo, šīs kopienas tiesības pārkāpusi. Un tagad jautājums ir, kāda ir komisijas atbildība. Mēs varam kontrolēt komisiju. Komisija nav rīkojusies kā līguma sargātāja. Šeit nav runa par to, vai tā būtu draudzīga pret vienu vai otru, bet šeit ir runa par kaut ko, ko mēs varam kontrolēt. Tālāk ir vēl viens elements, bet es negribu izteikties pārāk gāri par šo likumības sadaļu. Es domāju, ka lietas ir jāsauc īstajos vārdos. Uh, Es eh, esmu jau gandrīz eh, pabeidzis savu runājamo par korekcijas programmu, kā mēs to novērtēsim, vai mēs meklēsim sociālo leģitimitāti, vai un kā viss notika. Un programma neņem vērā pamattiesību hārtu. Pamattiesību hārta ir tikusi pārkāpta, tas ir atzīts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņiem pamatiesību uh, e, harta nav saistoša. Un tāpat arī es domāju, ku, par to, ko sacīja kolēģis kolektīvas atlaišanas no darba eh, sakarā. Eh, šeit tiek pārkāpta Eiropas Savienības likumdošana. Tālāk attiecībā uz rezultātu. Ir daudzi grozījumi, kuros ir runa par rezultātu. Es šeit neko neizgudroju. Jā, es esmu gandrīz visu izstāstījis. Šeit nav runa par politisku izvērtēšanu, šeit ir runa par konkrētiem datiem. Un Tas ir svarīgi, lai varētu izvērtēt, ko tad mēs darīsim. Tad, kad ir eh, konstatēts eh, zaudējuma apmērs, tad tiek konstatēts, ka neko mēs nesam varējuši izdarīt. Un es esmu gandrīz jau pabeidzis uzstāšanos, un šeit mums parādās politiskā uh, es eh, vil, vilinājums, es negribu ieslīgt tagad detaļās, bet neizliksimies, ka nevar politiski eksploatēt ziņojumu rezultātus. Ir Eiropas parlamenta loma, mēģināsim to aizstāvēt, tādā garā ir ieturēti mani grozījumi. Got, uh, three... Atvainojot. Uh, es, man nācās pārkāpt pārtraukt jūs un aicināt jūs izteikties īsi, jo mums ir ļoti daudz runātāju no attiecīgajiem valstīm. Nākošais runātājs Rodi Krāca. Paldies, priekšsēdētāji. Atļaujiet man vispirms izteikt pateicību līdz referentiem par to enerģiju un laiku, ko viņi ir ieguldījuši darbā pie šā ziņojuma. Viņi ir uh, apmeklējuši valstis, kurās tiek īstenota korekcijas programma. Viņi ir bijuši Atēnās, un es arī uh, sekoju šai vizītei un redzēju, ka viņi tiešām vēlas izprast šīs lietas pēc būtības, tikties ar dažādām sociālajām grupām un sabiedrības pārstāvjiem. Uh, Un, kolēģi, neatkarīgi no tā, vai tagad notiek uh, priekšvēlēšana kampaņa vai nē, bet mums ir jārīkojas atbildīgi strādājot pie šā ziņojuma, jo pilsoņi seko mūsu darbam. Tāpat uh, ir jārunā par politiķu lomu ne tikai šajās korit transakcijas uh, programmām pakļautajās valstīs. Neviens nevar apgalvot, ka nav pārkāpta Eiropas Savienības tiesību akti. Neviens nevar teikt, ka nav notikusi šāda legalizācija, jo trojka pauž šādu legalizētu iestāžu viedokli. Protams, SVF uh, gadījumā mēs varam jautāt, kādēļ tad ne Pasaules banka un vispār kāda leģitimitāte ir šīm iestādēm Eiropā bet Eiropas, savi, pad, Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka ir leģitīmas iestādes Eiropā, bet e, īstenotās procedūras neatbilda Eiropas demokrātijas standartiem parlamentam, nebija nekāda loma piešķirta, nenotika nekādas debates mēs tikai tā formāli organizējām viedokļu at, apmaiņu. Tātad visā šai procesā bija lieli trūkumi. Un uh, raugoties uz dažādu programmu izstrādi un to koordināciju, uh, politiskās partijas pirmās pauda nosodījumu par šo programmu saturu, par šīm reformām, kas tika pieprasītas, par to, kas tika uzspiests mūsu valstīm. Uh, un šīs uh, grūtības, ko mēs piedzīvojam, kā mums bija grūti izpildīt šos uh, pieprasītos pasākums. Tas viss bija jādiskutē, bet tagad mums ir uh, ļoti prasīgi jāraugās uz uh, šo veicamo darbu Mums jādomā, kā būs iespējams pēc iespējas labākā veidā pabeigt šo programmu īstenošanu un atjaunot sociālo līdzsvaru šajās valstīs. Un arī, kā uh, trojka vai nu kā citādi šos kontrolas institūcijas mēs nosauktu, īst ievērot Eiropas Savienības tiesību aktus. Un Mums ir skaidri jāatspoguļo tie centieni, ko ir veikušas attiecīgās valstis, un man priecē tas, eh, ka Karas kungs arī atzīmē manā valstī sasniegto progresu eh, dziļās un plašās struktūrālās reformas, kas tika īstenots, bet ir jārunā arī par negatīvo ietekmi bezdarba pieaugumam, eh, ekonomikas izaugsmes, Mm, izpalikšana. Tas uh, ir jārunā arī par parādu ilgtspējību un par iespējām veikt korekcijas. Kā, eh, kā koriģēt uh, to situāciju, kā programmas īstenošana nedod pozitīvus rezultātus. Tātad cil, tautas ir nesušas lielus upurus un nevar, un mums tomēr nav budžeta pārpalikumu, un mums ir nepieciešama šī ekonomikas izaugsmas perspektīva, un tāpēc mums parlamentam ir jādomā par nākamo posmu. Mēs neesam revīzijas palāta, neesam grāmatveži, mēs esam politiķi. Mums ir jādomā, kā rīkoties šajā jaunajā situācijā, kā dot jaunas perspektīvas dažādām valstīm, un šādā ievirzē es arī sagatavošu savus grozījumus. Paldies, Kracis kundze. Tālāk došu vārdu Olam Šmitam. I, I will be brief. Izteikšos īsi. Priekšādātāji teica, ka, ir, nu, ka šis jautājums dažas valstis skar vairāk, citas mazāk. Nu, es domāju, ka tas skar visas valstis, ir īpaši tās, kas ir ārpus eirozonas. Jo mēs šo lietu nesakārtosim, tad mana zona nekad mūžā nepievienosies eirozonai. Tas ir pilnīgi droši. Un jāsaka, mani nedaudz mūsina viss šis pasākums. Es, protams, respektēju karas kungu un tā tālāk, bet uh, Šī tomēr ir ideoloģija, un mēs esam politiska struktūra, tāpēc jau mēs esam šeit, mēs neesam tehniska struktūra. Un, protams, ka tas ietekmēs mūsu lēmumus. Es, protams, saprotu, ka beigu beigās būs kaut kas kompromiss un tā tālāk, un tā tas vienmēr arī ir. Un es, protams, ievērošu mūsu ēnu referentu teiktu, bet es tomēr gribēju uzsvērt, ka tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums. Un man personīgi visa šī, kas nodarbojas ar politikas, mēs 40 gadus jau, gan tīri personīgi, gan kolektīvi šķiet ir jāuzņemas atbildību. Un tā jau ir demokrātijas pati būtība. Reizē mums ir, nu, e, nu jābūt, mums ir jāļaujas izsviesties no šaviem politiskajiem sēdekļiem, tāpēc, ka jūs esat kaut ko sastrādājuši greizi. Un, un tā tas vienkārši ir, un tāpēc es arī biju sarūktināts, tāpēc es biju arī sarūktināts par Grieķijas premjerrīcību. Viņš nevienu kļūdu neatzina, nevienu. Uh, Nu, es domāju, ka ir pilnīgi pats par sevi saprotams, ka demokrātija atbildība ir jāuzņems. Un nosau, noslēgumā es vienkārši gribētu atgādināt pāris kolēģiem, ka maijā, 2000. gada maijā, mēs pieņēmām ziņojumu mūsu, kol, ko sagatavoja mūsu kolēģis Gobels. Mēs teicām, mums jāpievienojas e, Eirozonai. Nu, pat, nu, pat to pārlasīt, tas bija ļoti interesants. Un mēs piekritām pilnīgi visam. Mēs piekritām, pieņēmām to visu. Pērvanš Beres toreiz bija klāt. Automārs Karas tāpat balsoja par to, Berners Langens bija tur, un pat Ūle Šmits bija klāt. Bet vai mēs uzņemies atbildību par to, ko mēs toreiz nobalsojam? Es teiktu, ka jā. Paldies, Šmita kungs, tālāk. Padāpolis kundzei vārds, viena minūte. Of... Jo mums nu dien vairs nebūs pavisam laika. Vēl jādod vārds līdzreferentam. Viena minūte. Jo jūs nesat eh, šeit pilnu komitejas locekli, tāpēc došu jums vārdu uz vienu minūti, jūs tikai aizstājēja. Nē, nesmu gan šīs komitejas locekle pilnā mērā, bet es tāpat laikā pārstāvu Kipras iedzīvotājs, un tā kā Kipra te ir minēta daudz un dikti, tad uzskatu, ka man ir tiesības uzstāties un runāt. Es esmu iesniegusi 11 grozījumus Svarīgākais ir 277. Tur es paskaidroju, kā, nu, vislabākais um, paraugu bērns, kas iestājās savulaik um, Eiropas Savienībā, pēkšņi ir kļuvis par to, par, par paramo puiku. 2011. gada mājā tika pieņemta virkne lēmumu, Grieķijas krīze, um, toreiz Kiprai maksāja ļoti bargu uh, Eh, sodu. Milzīgs procentā, procents no IKP, 4-5 miljardi saistīti tieši ar Grieķiju, un tāpēc mums bija vajadzīga palīdzība. Bet tā vietā, lai mēs saņemtu no kopienas solidaritāti, bija vienkārši bezprecedenta līdzekļu samazinājums. Un Kipras iedzīvotāji uzskata, ka tas tiešām nav taisnīgi. Es patiešām ceru, ka ar šī ziņojuma palīdzību punkts beidzot tiks piekšana netaisnībai. Jā, ir taisnība, ka 4,5, ka mēs neesam daudz, mēs prasījām arī vairāk, mēs beigās dabūjām 10 miljonus. Un tas parāda, ka pastāv atšķirība starp ECB, Eiropas komisiju un Starptautisko monetāro fondu. Visi šie taupības pasākumi, e, nu, kas it kā, kam bija kā jā, jāveicina izaugsme, nenonāca visi pie tiem. Nevar izmantot tādu risinājumu, kas it kā ir piemērots visiem. Ir jābūt specifiskiem risinājumiem. Turklāt nedrīkst pievērot dubult morāli. Mēs redzējām, kas notika ar Beļģijas banku deksijā šeit Briselē. Viņi prasīja 100 miljardus eiro, tāpēc, ka viņiem bija, lūk, radusies problēma. Mēs prasījām tikai 5,6 miljārdus. Es domāju, ka tā bija milz kļūda. Langenkungs teica, ka mēs prāt pieprasījām samazinājumu. Nē, tā nav taisnība. Tas jums ir vēl jāpierādā dokumentiem. Tā vienkārši nav taisnība. To mēs neprasījām. Kā jau teicu, iesniedz 11 grozījumus, un tur mēs, es pieskaros lietas pašai būtībai. Paldies! Tālāk došu vārdu līdzekļiem. Vispirms Karas kungam tāds lūdzu atmēr. Gribu teikt milzu paldies par šīm diskusijām un eh, ceru, ka mums izdosies nonākt pie arī pie vienošanās un visi šie satraukumi paliks aiz muguras. Un te man vajadzīgs būs jūsu atbalsts, protams. Paldies par diskusijām un paldies par to, ka palīdzēsiet man gatavot arī kompromisu grozījumiem. Paldies Karaskungam un tālāk. Otrs runātājs - Liams Vanjoks. Euh, Daži vārdi, lai nu, pabeigtu šīs diskusijas. Es uzklausīju visus, un man ir tāda sajūta, ka visi runātāji uzskata, ka šis ziņojums ir ļoti jūtīgs un simbolisks, un visi vēlas, lai parlaments pieņemtu ļoti spēcīgu nostāju pirms sasaukuma beigām, jo e, parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā institūcija un var nākt klājā ar priekšlikumiem nākotnē, lai kontrolētu tos mehānismus, kas attiecas uz valstu ekonomisko pārvaldību un konkrēti runājot par Eiropas Savienības valstīm. Langen kungs eh, dodas, ir devies projām, tomēr gribēju pateikties viņam, jo arī pat Vērners Langēns apstiprināja šodien, ka mūsu šodienas projekts ir lielisks eh, Eh, pamats sākumam un balstoties uz to mēs varēsim veidot eh, nozīmīgu vairākumu. Vairāki norādīja, ka nevajag eh, veidot ideoloģiju. Šeit varbūt tas izklausīsies pēc klaunādes, taču iepriekš bija ideologi gan no to puses, uh, kuri uzskatīja, ka valsts bija risinājums, gan no to puses, kuri uzskatīja, ka valsts ir problēmas. Un šeit, nu, ja mēs vēlamies no ideoloģijas izvairīties, tad uz ko balstīties, lai veiktu novērtējumu. Es dzīves sem laikā esmu nodarbojas daudz ar ekonomiku un zinu, ka realitāte ir skaitļi. Vērtēs tikko teica, ka skaitļi neko daudz nesaka, bet tomēr skaitļi ir mm, stūrgalvīgi. Un uh, sešus gadus ilga, secīga recesija Grieķijā, 4-5 gadi citās valstīs, īrijā stagnējošā izaugsme. Uh, Eh, parādu nasta, kas visur, visur trijās valstīs no četrām ir virs 20% virs IKP, ko SVF uzskata par visaugstāko līmeni. Un šie fakti tomēr norāda, ka tie faktori, kas bija pirms krīzes, vēl aizvien, vēl aizvien ir klātesoši, un mēs nevaram teikt līdzpilsoņiem, ka uh, um, krīze ir galā. Šeit ir skaiti, un ja SVF saka, ka budžeta multiplikators ir ap 1,5, ja ir 10 eiro ietaupīti um, fiskāli, tas, eh, to ietekme ir 15% samazinājumā. Un Tāpēc eh, aic, vajadzētu es vēl pārskatīt šos skaitļus un tos samazināt. Lamberta kungs eh, sacīja, ka aiz skaitļiem stāv cilvēki. Oui, oui, mais attends, Pablo va me couper là si je <laughs> commence à m'égarer sur les femmes. Euh, donc. Eh, aiz skaitļiem stāv cilvēki. Abu dzimumu Effectivement, euh, il, est, il est certes du rôle de, de... Un šo problēmu skata arī nodarbinātības komiteja, bet mums nāktos izvērtēt sociālo nolīgumu ietekmi uz ekonomiku vai arī to nēsamību, piemēram, Anna Portugālē pastāv deb debates pār so, uh, minimālo algu, kuru trojka noraizīja. Mums būtu šis punkts jāskata, jo kuram vajadzētu lemt par šādām problēmām, par sociālo uh, nolīgumu, par um, minimālo algu? Vai trojkai ir tiesības ierasties un ziņot, ka šis nolīgums netiks eh, piemērots, tad, ka trojkai pašai nav ju, eh, nekāda juridiska pamata. Es atbalstu Šaronas eh, bāžas attiecībā uz Eiropas centrālās bankas darbībām Domāju, ka šeit runa ir par mandātu, vai trojkai bija pilnvaras noteikt īrijas beilautu, vai trojkai bija tiesības izteikties par Grieķijas parāda restruktūrēšanu vai nerestruktūrēšanu. Tas nekur nav norādīts, un tas tiešā veidā parāda demokrātisko jautājumu. Un šeit es pilnībā piekrītu uh, E, savam līdzreferentam, kā demokrātijas jautājums ir centrālais jautājums. Visi šodien izteicās par Eiropas stabilitātes mehānismu paplašināšanu un tā pārveidu par Eiropas monetāro fondu, kas tiktu um, demokrātiski pārvaldīt. Un tā demokrātiski pārvaldīt, tas nozīmē ar komunitāro metodu. Un šeit, vai šeit būtu runa par zaļajiem, par uh, vai par kreisajiem, vai tautīniekiem, vai sociālistiem. Mēs visi piekritīsim, ka tikai demokrātiski var izlemt. Ja mēs gribam noteikt kādu politiku, pretī dodot palīdzības mehānismus. Un ar visu kopā ņemot, domāju, ka ir iespēja izveidot labu kompromisu ar nosacījumu, ka visi rīkojas konstruktīvi un neārdā ārā to, kas ir jau pamazām izveidots, kā es to dzirdu kuluāru sarunās. Tādējādi esmu ļoti optimistisks un gaidu iespēju, kad mēs varēsim šo ceļu kārt īstenot. Paldies! Jaņok, e... Paldies Jaņoka kungam un ir eh, iespēja, bet tā vēl nav apstiprināta, ka grozījumu otrā izskatīšana varētu notikt šā gada 20. februārī. Bet šīs datums vēl nav apstiprināts, un kad uh, mēs saņemsim apstiprinājumu, par to arī jūs informēsim. Uh, Balsojums ekon komitejā notiks 24. februārī un plenārsēdē šis jautājums tiks balsots marta sesijā. Rīt no rīta deviņos mums notiks kopīga sēde ar Libe komiteju. Paldies, tiekamies rīt. Tas,